Kolēģi, kolēģi, bet... kolēģi, kolēģis, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim balsošanu. Mēs tāpat jau esam nedaudz nokavējuši sešas minūtes, vai ne? Horst, jā, paldies priekšsēdētāji. Daži vārdi tikai par komentāru, kas izskanēja šodien no rīta. Jūs pilnīgi pareizi teicāt, ka mūsu likumdošanas darbi nav apjomīgi, bet tas nav deputātu vaina. Tad izslēdzās mikrofons runātājam. So, tas aber... Tad, kā es teicu, vaina jau nav uh, deputātos, problēma ir komisijas darbā, kas pēdējā laikā mums nav piedāvājusi tik daudz likumdošanas iniciatīvu, bet uh, Iniciatīvu priekšlikumi, protams, izraisa diskusijas par noteiktajām tēmām, un es gribētu jūs lūgt, um, lai mums nebūtu vienošanās pirmajā lasījumā, tad mums ir otrais lasījums, un tad mēs varam intensīvāk nodarboties ar likumdošanas tekstiem. Uh, nekā šajā nedemokrātiskajā procedūrā vienošanās pirmajā lasījumā. Paldies, Horst! Parastā parlamenta procedūra ir tāda, kas komiteju padara redzamāku nekā vienošanās pirmajā lasījumā. Un tad es lūdzu visus vērsties pie koordinatoriem, nevis pārunāsim komitejas darba procedūru šeit. Kā es teicu, pirmīt, 25% no mūsu darba laika tiek vienīgi veltīti likumdošanas darbam. Par to vajadzētu runāt. Es apspriedīšu šo jautājumu ar koordinatoriem. Un tagad uzklausīsim uh, kolēģi Tatarella. Mike. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu. Priekšsēdētāji, es gribēju tikai lūgt, uh, sākt varbūt ar balsošanu par manu ziņojumu, jo man jādodas prom. Labi, varam to darīt. Tad uh, spāņu valodā nav bijis tulkojums? Nē, Tad zviedru valodā viss kārtībā, spāņu valodā nav bijis tulkojums. Labi. Tad mēs Tatarēlas kunga ziņojumu skatīsim kā otro punktu. Man vēl divi paziņojumi ir bez balsošanas. Pirmkārt, mūsu vicepriekšsēdētājs tagad kļūst par priekšsēdētāju. Un Eh, par, par prezidentu. Eh, un mums ir liels gods, ka mūsu vidū ir kādas valsts prezidents. 17. aprīlī viņš tika izvirzīts kā prezidenta kandidāts, 2. maijā notiks vēlēšanas, un es novēlu viņam eh, daudz spēka šajā jaunajā amatā. Pašlaik laiki ir visai sarežģīti Un es viņam novēlēju um, arī turpināt ar mums sadarbību. Mēs vienmēr esam labi sadarbojušies kopā. Un tagad pateikšu dažus vārdus ungāriski. Un tas nozīmē daudz laimes, prezidenta kungs. Daudz laimes un veiksmes jaunajā amatā. Tagad došu vārdu jums. Hadd viszonozom ezt néhány német szóval. Danke schön! Paldies! Arī es vēlos pateikties eh, jums, vācu valodā, priekšsādātāju kungs. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, eh, visiem šīs komitejas locekļiem, Jolaina kungam. Paldies par sadarbību. 19 gadus es strādāju um, manas valsts uh, politikā, biju arī Ungārijas uh, parlamenta deputāts. Trīs gadus esmu tagad strādājis šeit. Esmu ieguvis ļoti vērtīgu pieredzi. Šie trīs gadi uh, ir bagātinājuši manu pieredzi, un es uh, varu pateikt, ka es atklāju pilnīgi jaunas jomas, kas man vēl nebija pazīstamas. Es pats esmu jurists, uh, Ungārijai strādāju konstitūcijas lietu jautājumos. Tad šeit komitejā mēs strādājām ar ļoti plašu jautājumu klāstu. Mēs runājām par veselību, par vides aizsardzību, pārtikas drošumu. Tas tiešām ir ļoti plašs jautājumu spektrs, un es esmu ieguvis lielisku pieredzi. Es biju arī referents jautājumā par Seveso 3. Mēs ļoti veiksmīgi pabeidzām darbu pie šī ziņojuma. Tas bija pirmā lasījuma ziņojums. Paldies arī ēnu referentiem. Liels paldies par sniegto atbalstu, par padomiem, kurus esmu saņēmis šajos trīs gados no visiem kolēģiem. Un es domāju, ka Rio mēs tiksimies ar dažiem kolēģiem, jo jau pēc diviem mēnešiem es tur pārstāvēšu Ungāriju. Satikšu tur atkal um, vecos jaunos kolēģus Rio. Tagad es gan nepiedalīšos balsošanā, jo man šajā pēdējā nedēļā parlamentā ir ļoti daudz darāmā. Liels paldies! Vien Rihards Zēbers uh, vēlas pateikt dažus vārdus Tautas partijas koordinators. Paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka šī ir ļoti īpaša iespēja. Viens no mūsu kolēģiem kļūst par prezidentu, un es gribētu arī Pētera Līzes vārdā uh, pateikties Jānošam par lielisko darbu, kas tika paveikts mūsu komitejā man jau vajadzēja uzstāties žurnālistu priekšā, runājot par viņa darbu Eiropas parlamentā. Divus jautājumus man uzdeva. Kāpēc e, Jānoš Adars strādāja mūsu komitejā un vai viņš varēja stāties pretī Orbanam? Es teicu, ka Jānoš gan ir jurists, bet Eiropas parlamentā jāstrādā ar likumdošanas uh, komitejām. Un mūsu komiteja ir likumdošanas komiteja, jo mēs izskatām visvairāk likumdošanas priekšlikumu. Mm, es domāju, ka Jānoš pilnīgi pareizi izvēlējies mūsu komiteju. Viņš lieliski veicis savu darbu šeit. Tad mēs norādījām arī, ka ziņojumā par Seveso 3 viņš ļoti īsā laikā varējis panākt kompromisus ar politiskajām grupām, bet ne tikai. Viņš ir panācis vienošanos arī ar padomi, un tas jau pierāda, ka viņš ir spējīgs iesaistīties sarunās, ka viņš ir gatavs uz, uh, pro, uz kompromisiem, un prezidents Adars būs ļoti svarīgs tagad Ungārijai tieši tagad jo viņš labi zina, kā notiek darbi šeit, Briselē, un viņš labi apzinās, cik svarīga ir Eiropas integrācija, cik svarīgi ir ievērot Eiropas noteikumus, ja mēs vēlamies visi kopā pavirzīties uz priekšu. Es gribētu arī uh, lūgt jūs priekšsēdētāji ielūgt prezidenta kungu, kad notiks balsojums par seveisot trīs ziņojumu. Jo es domāju, uh, Uh, būs ļoti noderīgi uh, mūsu aprindās sveikt arī prezidenta kungu. Paldies un vēlreiz vēlu uh, veiksmi Ungārijā. Dank, Richard. Paldies Rihardam Zēberam. Tas tiešām ir ļoti labs priešlikums, kas tagad izskanēja. Un es domāju, ka mēs varam to apstiprināt bez jebkādiem iebildumiem. Vēlreiz novēlu jums veiksmi jūsu darbā. Alles, alles, alles, alles gut. Yes, of course. Don't forget the European Parliament. Uh, yeah, sure. Yeah, sure. Jā, ja eine geht. Tātad eh, viens iet prom, citi nāk. Es jau šodien no rīta sveicu Horvātijas eh, novērotāju eh, Romānu Jekoviku. Eiropas māja tiek paplašināta, un arī nākamā paplašināšanās mums tuvojas. Sveicu jūs sirsnīgi Eiropas parlamentā, vislielākajā likumdošanas komitejā. Zēbera kungam taisnība šī ir tā svarīgākā likumdošanas komiteja. Sveicu jūs un ceram uz veiksmīgu sadarbību. Un tagad, kolēģi, gan ķersimies klāt mūsu darba kārtībai. Elektroniskā balsošana, ceru, ka visām, visiem kartītes ir līdzi. Pirmais uh, atzinums daudzgadu plāns Baltijas laša krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto. Pirmais kompromiss, kompromiss numur viens par, pret, atturējās, Pieņems kompromiss divi par, pret, atturējās, pieņems kompromiss trīs par, pret, atturējās, pieņems kompromiss četri par, pret, pieņemts. Tagad 22. grozījums par, pret, atturējās, pieņems noraidīts. Grozījums 30 par, pret, atturējās, pieņemts. Grozījums 31 par, pret, atturējās, noraidīts. Grozījums 33 par, pret, atturējās, pieņemts atturējās pieņemts. 32. grozījums par, pret, atturējās noraidīts. Grozījums 6 par, pret, atturējās pieņemts. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski sesto grozījumu. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsojumu. 20, eh, tad 37 pār, 23 pret, pieņemts. Eh, nākamais 34 par, pret, atturējies, pieņemts. 35 par, pret, atturējies, noraidīts. 36 par, pret, atturējās, noraidīts. Numur septiņi par, pret, atturējās pieņemts. Numurs astoņi par, pret, pieņemts. Numurs deviņi par, pret, atturējās pieņemts. Numur 40 par, pret, atturējās, noraidīts. Numurs 41 par pret atturējies pieņemts. 42 par pret atturējies noraidīts. 43 par pret atturējies noraidīts Pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudām grozījumu 43. Balsojam. Beidzam balsot. 30 pret 30. Noraidīts. Numur 44 par pret atturējas noraidīts. Numurs 10 par pret atturējies, noraidīts. Pārbaudīsim desmito grozījumu. Sākam balsot par desmito. Beidzam balsojumu. E, šķiet, ka uh, uh, sociāldemokrātiem ir viens balss, viena balss par daudz. Nē, tagad viss ir ok. 31 pret 3, Miklabika pārbaudījām pieņemts. Tagad grozījums 45. Otrā daļa. 45. otrā daļa. Balsojam par, pret, atturējas, pieņemts. Tagad 46. grozījums. Par, pret atturējies ir pieņemts. Grozījums 47 par pret atturējās pieņemts. Grozījums 11 par pret atturējies. Nav īsti skaidrs. Interesants balsu sadalījums. Pārbaudīsim elektroniski. Grozījums 11. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. 32 pār 29 pret. Pieņemts. Nākamais 49 par pret atturējas, pieņemts ar nelielu vairākumu. Numur 12 par, pret, atturējas, pieņemts. Grozījums 50. Tas ir iespējamais papildinājums 12. par, pret, atturējas, pieņemts. Mutisks grozījums ziņotājam Tad ziņotāja grozījums. Kas ir par? Pret? Tad pārjautāsim, kas ir par mutisko uh, referenta grozījumu. Lūdzu, pacelt rokas. Un tagad pret? Kas atturās? Pieņemts. N numurs 53 53 par, pret, atturējas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par 53. grozījumu. Balsojam. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsojumu. Tad numurs 53. Tad balsojam par 53. grozījumu. 37 par, 23 pret, pieņemts. Tagad 54. grozījums. Nē, tas ir, tas atkrīt. Vēl viens mutiskais grozējums no referenta. Kas ir par? Pret? Ir pieņemts. Nākamais. 57 par pret atturējas noraidīts. 58, kas ir par pret atturējas noraidīts. Grozējums 59 par pret atturējas noraidīts. Numur 60 par pret pret, atturējās, noraidīts. Numur 15 par, pret, atturējās, pieņemts. Grozījums 61 par, pret, atturējās, noraidīts. Numur 63 par, pret, atturējās atturējās, noraidīts. Grozījums 18. Kas ir par? Pret, atturējās, pieņemts. 65. Kas ir par? Pret, atturējās, noraidīts. Numur 19. Par, pret, atturējās, ir pieņemts. Numur 66. Par, pret, atturējās, noraidīts atturējās pieņemts. Grozējums 67 par, pret, atturējās, noraidīts. Uh, mutiskais grozējums no referenta ar numuru 1, kas ir par šo mutisko grozējumu. Pret? Kas atturās? Šķiet, ka ir pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār, 22 pret, pieņemts. Tagad pielikumi. Grozījums 68 par, pret, atturējās, noraidīts. 21 par, pret, atturējās, pieņemts. Numu, tātad apsvērumi numurs 23 par, pret, atturējās, noraidīts. Grozījums 24 par, pret, atturējās, pieņemts. Grozījums 25 par, pret pret, atturējās, pieņemts. Grozījums 1 par, pret, pieņemts. Grozījums 2 par, pret, atturējās. Nav īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 par, 23 pret. Tad, jā, skaidri pieņemts, bet no priekšstādāja vietas tas nebija skaidri redzams. Nākamais tagad. numur 26. Nē, tas atkrīt. Grozījums 3. Par, pret, atturējās, pieņems. Numur 27. Par, pret, atturējās, noraidīts. 28. Par, pret, atturējās, pieņems. Grozījums 4. Atkrīt. Numur 29. Par, pret pret atturējās noraidīts. Un grozījums 5 par pret atturējās pieņemts. Un tagad gala balsojums. Sākam balsot. Sākam elektronisko balsojumu. Vai visi paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 56 par, 6 pret, at, neviens nav atturējies, apsveicam referentu. So, jetzt geht... Tagad pāriesim pie nākamā punkta, un tas ir Tatarēlas kunga apzinums. Mēs nedaudz mainījām šeit secību. Tas ir bijušais 14. punkts. Atpūtas laivas un ūdens motocikli. Un tagad sāksim balsot. Sastais grozījums par, pret, noraidīts. Es atkārtošu, jo šķiet nebija skaidrs, par ko mēs balsojam. Tagad balsojam par 14. darba kārtības punktu, kuru pārcēlām uz agrāku laiku, jo Tatarēlas kungam ir jādodas prom uz citu tikšanos. Tā kā šeit nav nekādu strīdu, tad mēs bijušo 14. punktu skatīsim tagad un balsosim par šo atzinumu. Tātad pirmais balsojums bija par sesto punktu, kurš par? Droši vien domāts grozījums, kurš pret? Atturas Noraidīts. Tagad septītais par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 11. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim 11. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār, 37 pret, līdz ar to skaidri noraidīts. Tālāk. Okay. Tad tālāk pirmais grozījums par pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, noraidīts. 13. par, pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas, noraidīts. 2. par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Tagad galīgais balsojums. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 56 pār, neviens nav balsojis pret, 6 atturējušies. Apsveicu Tatarēlas kungu, atzinam sagatavotāju. Dann kommen wir jetzt. Tagad atgriezīsimies pie desmitā darbkārtības punkta defektīvi silikona gēla krūšu implati, kuras izgatavojas Francijas uzņēmums PIP. Un šeit uzreiz sāksim balsot. Vai viss ir gatavi? Tad sāksim ar 28. grozījumu par pret atturas Pieņemts. 27. par, pret, atturas, noraidīts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 30. ir dali, balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, 30. grozījumām par, pret, atturas noraidīta. 31. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 36. par, pret, pret, atturas noraidīts. 32. par, pret, atturas noraidīts. 33. par, pret, atturas. Vai mēs varam vēlreiz nobalsot? Nebija skaidrs. Vēlreiz 33. grozījums par. Pret. Atturas. Ar nelielu balsu pārsvaru pieņemts. Man vismaz šķiet. Pārbaudīsim elektroniski, jo kāds to vēlas. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 38 pār, 23 pret nebija skaidri redzams, lūdzu visus skaidri celt roku, lai var redzēt, kurš par ko balso. 34. grozījums. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīt. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 35. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 38. par, pret, atturas, pieņemts. 40. grozījums, divas daļas. Un mums jābalso tikai par otro daļu. Otrā daļa 40. grozījumā par, pret, atturas, pieņemta.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 Pārbaudīsim 43. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 par, 23 pret. Līdz ar to pieņemts. Tad Žilpaņo grozījums 44. par, pret, atturas, pieņemts. Tad pirmais kompromiss par, pret pret atturas pieņemts. Tad uh, daudzi grozījumi atkrīt. 51. par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas ar nelielu balsu pārsvaru pieņemts. 50. par pret pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret, atturas, noraidīts. 55. par, pret, atturas, noraidīts. 56. 55 man lūdz pārbaudīt, tad balsosim elektroniski par 55. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār, 30 pret, līdz ar to noraidīts. Nu, tas bija redzams skaidri. 56. <laughs> 56. Tagad jābalso par to, kurš par? Pret atturas pieņemts. Vai labāk pārbaudīsim, jo tikko arī izskatījās, ka skaidrs, bet nebija īsti skaidrs. Tātad par 56. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 par, 29 pret. Līdz ar to atkrīt 57. un varam balsot par 58. par pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas. To gan es gribētu elektroniski pārbaudīt. Pārbaudīsim 59. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 pār, 27 pret. Līdz ar to pieņemts. 60. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 61. par. Pret atturas pieņemts. 62. par pret atturas noraidīts. Un tad tagad balsosim par 63. ar mutisko grozījumu. Kurš par šo grozījumu ar mutisko grozījumu? Pret? Atturas pieņemts. 64. par pret atturas pieņems. 65. par pret atturas pieņemts. 68. Tas ir valodniecisks grozījums par pret atturas pieņemts. 69. par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 atturas pieņemts. 70. valodniecisks grozījums par pret atturas pieņemts. 72 par pret atturas ar nelielu balsu pārsvaru pieņemts. 73. grozījums par pret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 atturas pieņemts. Tagad apsvērumi. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais par, pret pret, atturas, noraidīts. Piektais par, pret, atturas, noraidīts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. 11. par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, noraidīts. Tagad 13. par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 17. balsojums pa daļām. Pirmā daļa par pret atturas. Pirmā daļa ir pieņemta. Tagad otrā daļa 17. grozījumā par pret atturas noraidīta. Tagad balsosim par 19. grozījumu par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas atturas noraidīts, bet nu pārbaudīsim. 20. grozījums balsosim elektroniski, nebija īsti skaidrs rezultāts. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 15 pār, 45 pret. Nu, nākamreiz gan celiet roku, tad man būs vienkāršāk tad nebūs visu laiku elektroniski jāpārbauda. Noraidīts. 21. par pret atturas. Skaidri noraidīts. O, 22. par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 25. par pret pret atturas pārbaudīsim. Pārbaudīsim 25. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 par, 28 pret, līdz ar to pieņemts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 62 par, neviens nav balsojis pret un neviens nav atturējies. Tas nu gan ir viens labs rezultāts. Apsveicu šīs uh, rezolūcijas sagatavotājus. Viņi ir paveikuši ļoti labu darbu un varam to prezentēt plenārsēdē. Tagad turpināsim. Jetzt geht's weiter. Tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir 11. armatizēto vīna produktu geogrāfiskās izcelsmes norādes. Un sāksim uzreiz balsot. Un pirmais ir trešais grozījums, par kuru jābalso. Kurš par? Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 17. par pret atturas noraidīts. Tagad 7. par Nē, es atvainojos, nedaudz pārliec pāri. Vispirms jābalso par agrī 5 grozījumu par pret atturas pieņemts. Septītais tagad par pret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 19. pārbaudīsim elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār, 27 pret. Līdz ar to 19. ir pieņemts. Tagad 9. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 10. par,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 pret atturas noraidīts. 22. par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas pieņemts. Tad pāriesim pie 25. grozījuma par pret pret, atturas, noraidīts. 26. par, pret, atturas, noraidīts. 27., 28., 29. un agrī 11 ir vienādi, un par tiem arī balsosim par, pret,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 35. par pret atturas noraidīts. 36. par pret atturas noraidīts. 37., 38., agrī 12. Par tiem balsosim kopā par, pret,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 Nē, tas atkrīt. Tad pārējām pie 52. par pret atturas pieņemts. 53. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts Pieņemts. 55. Tur ir balsojums pa daļām. Tikai par otro daļu jābalso, tā man te saka, 55. grozījumā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sechsundfünfzig. Piecdesmit sestais par pret atturas pieņemts. Agrī 17 par pret atturas pieņemts. 14. par pret. Labi, kļūdījos. Agrī 18, par to arī vēl jābalso. Kurš par agrī 18? Pret. Atturas pieņemts.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 60. grozījums un 61. par pret atturas pieņemts. Tad 62. un 22. ir identiski par pret atturas pieņemts. 64. un 63. Uh, Tātad 64. un agrī 23. par pret, atturas, pieņemts. 63. atkrīt, tad tagad apsvērumi. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts un galīgais balsojums par šo dokumentu. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Apšt. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 57 pār, 4 atturējušies. Tagad pāriesim pie likumdošanas rezolūcijas, kurš par. Tātad balsojam, protams, elektroniski, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 57 par, 1 balsojis pret, 3 atturējušies. Sirsnīgi sveicu referentu. So, das war bis jetzt die Übung. Jetzt nu, tagad pie nopietnākām balsošanām, kas ilgs uh, tā pavairāk. Resursu ziņā efektīvā Eiropa, 12. punkts. Eh, Gerbrandi kungs ir referents. Un šeit mums jākoncentrējas, lai mēs eh, pareizi nobalsotu par visiem kompromisa grozējumiem. Kolēģis Berlo vēlas izteikties. Līdz. Gracias, señor presidente. Con toda brevedad, pero creo. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es eh, tikai vēlējos šeit pateikt vienu ļoti svarīgu jautājumu. Deviņdesmit devītais un divdesmit otrie punkti citās valodās ir ticis nepareiz pārtulkots, ja tur faktiski ir teikts manai domai pretējais. Un es vēlētos dzirdēt, kura ir pareizā spāņu versija, jo arī man sākotnēji sagatavotais teksts pat spāniski ir nepareiz tulkots, un patiesībā šie iesniegtie divi grozējumi ir nepareizi, un tāpēc es to vēlējos pateikt. Es nesaprotu, kādā veidā no spāņu valodas var slikt iztulkot spāņu valodā. Ich würde vorschlagen. Es ierosinātu, tad, kad runāsim par šiem diviem grozījumiem, jūs uh, nolasīsiet mums pareizo versiju, un mēs pārbaudīsim to, kas mums ir priekšā. Tad uh, visi piekrītoši māja ar galvu, labi, tad tā darīsim, lai mēs te uh, nepazaudētos da dažādajos tulkojumos. Labi, Sāksim kompromisu numur viens, kas ir par. Pret, atturās, pieņemts. Kompromiss divi. Par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss trīs. Par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss četri. Par, pret, atturās, pieņemts Kompromiss 5 par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 6 konsolidētais grozījums par, pret, kas atturās, pārbaudīsim elektroniski. C6, sestais kompromiss, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad C7. Septītais kompromiss par pret atturās pieņemts. C8 par pret atturās pieņemts. C9 par pret pret atturās pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturās pārbaudīsim. Pārbaudam C10. Sākam balsot. Vai visi paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. Ir pieņemts. Nākamais C11 par pret atturās. Nav skaidri. Jāpārbauda arī C11. Vai visi paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. C11 ir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 pret, atturās, pieņemts. C18 par, pret, atturās, pieņemts. Tagad grozījums 1 par, pret, atturās, pieņemts. Grozījums 2 par, pret, atturās, pieņemts. Grozījums 3 par, pret, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturās, pieņemts. Piektais par, pret, atturās, pieņemts. Un tagad varam pārveikt dažiem grozījumiem. Tagad sestā lapuse, 57. grozījums, balsojums pa daļām. 57. pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par pret atturās noraidīts. Atkal pārlieksim dažiem grozējumiem. Devītā lapuse grozījums 94. 94. par pret, atturās, noraidīts. 91. par, pret, atturējās, pieņemts. 93. par, pret, atturās, noraidīts. 95. par, pret, atturās, pieņemts. 92. dalītais balsojums, pirmā daļa par, pret pret, atturās. Pārbaudīsim elektroniski. No šejienes grūti saskatīt. Tātad 92. grozījums pirmā daļa sākam balsot. Vai visi paspējuši nobalsot? Beidzam balsojumu. 36 pār, 23 pret. Pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, noraidīts. 96. par, pret, atturējās, pieņemts. Tad uh, pir, itre viens, pirmā daļa par pret, pieņemts otrā daļa par pret, pieņemts. Jā, jā, ar visiem, kas atturējās, pieņemts. Tagad 98. Arī šeit balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, atturās, pieņemts. 168. atkrīt. 104. arī atkrīt. Balsojam par grozījumu 102. 102. par pret atturās noraidīts. 99. Kolēģim Perelo tagad nāksies mums paskaidrot šo tekstu, kāds ir domāts oriģināla valodā. Priekšsēdētāja kungs. Teksā ir teikts, ka jebkura rīcība, lai palielinātu resursu efektīvāku izmantošanu. Un eh, tas nevar būt tikai un vienīgi valsts sektora atbildība, tāpēc eh, un tā tālāk un tā joprojām. Un eh, tulkojumā ir atkal pretēji. Tulkojumā atkal ir teikts tā vietā, kur ir jābūt jā, ir teikts nē, bet eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas patiesībā izmaina visu jēgu šim grozījumam. Tā tad eh, nevar būt tikai un vienīgi valsts sektora atbildība. Paldies! Paldies par šo precizējumu. Tātad balsojam tagad par pareizo grozījumu, kuru tikko mums nolasīja kolēģis. 99. grozījums par, pret, atturās pieņemts. Tagad 110. par. Atvainojiet, saka priekšsādātājs. Atvainojiet, mums ir jābalso par grozījumu numur 100, jo 102 tika noraidīts. Balsojam tagad par 100. Par, pret, atturās, noraidīts. 101. par pret atturās noraidīts. Un tagad 110. par pret atturās noraidīts. 111. par pret atturās noraidīts. 112 dalītais balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. Tad pārbaudīsim 112. otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Tad ir noraidīts. Inta desmit. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts noraidīts. 113. par, pret, atturās, pieņems. 114. par, pret, atturās, pieņems. 115. par, pret, atturās, pieņems. 119. par, pret, atturās, noraidīts. 117. par, pret, atturās, noraidīts. 121. par pret noraidīts. 116. Eh, divas daļas. Pirmā daļa par pret atturās noraidīts. Otrā daļa. 116. otrā daļa par pret atturās noraidīts.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 pret, atturās, pieņems. 124. par, pret, atturās, noraidīts. 126. par, pret, atturās, noraidīts. 127. par, pret, atturās, noraidīts. Ne, pārbaudīsim 127. At, par, pret, pieņemts tomēr. 128. par, pret, pieņemts. 129. pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim 129. otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. 29 pār, 29 pret. Noraidīts. Tad 129. grozījums otrā daļa noraidīts. Grozījums 38. Trīs daļas. Pirmā daļa par, pret, atturās, noraidīts. Tad otrā daļa. 38. joprojām par, pret, atturās, noraidīts. Un trešā daļa par, pret, atturās, noraidīts noraidīts. Tagad balsosim par 88. par pret, kas atturās pieņemts. Grozījums 133 Zweiten Teil und den ersten Teil. Beide, ja? Okay, gut, wunderbar. Wir stimmen dann ab. Tas äh, atkrīt. Un tagad balsosim par Kristas klāsas grozījumu 240. 240 par, pret, atturās, pieņemts. Itre 9. Nē, nebalsojam. Nav vajadzīgs balsojums. Tad grozījums 158 par pret atturās pieņemts. 160 par pret atturās pieņemts. 162 par pret atturās pieņemts. 211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 pret, atturās, pieņems. Itre 30 atkrīt, 165 par, pret, atturās, noraidīts. 166 par, pret, atturās, pieņems. 56 par, pret, atturās, pieņems. 56 par, pret, atturās noraidīts. 55. par pret atturās Holgara Krāmera grozījums pieņemts. Nākamais 177 par pret atturās noraidīts noraidīts. Itre 6 par, pret, atturās, pieņemts. Itre 10 par, pret, atturās, pieņemts. Itre 19 par, pret, atturās, pieņemts. 202 par, pret, atturās, pieņemts. Itre 31 par, pret, atturās, pieņemts. Inta nav jābalso. Tagad nākamais 193 nākamajā lapusē par, pret, atturās, noraidīts. 194 eh, par, pret, atturās atturās noraidīts. Tad mums ir grozījums 54, pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās noraidīts. Simtu deviņdesmit septītais par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 197. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 par, līdz ar to pieņemts. Labi, ka pārbaudījām.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 atturās noraidīts. 204. 204. Nē, atvainojiet, saka priekšsētājs. 205. vispirms par, pret, atturās noraidīts. Tagad 204. par, pret, atturās noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 204. elektroniski sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ir noraidīts ar 32 balsīm. Un tagad 206. par pret Noraidīts. 210. par, pret, atturās, pieņemts. 212. par, pret, atturās, pārbaudīsim 212. elektroniski. Balsojam! Vai visi paspējuši nobalsot? Beidzam balsot! 29 pret 29 noraidīts. 213 dalītais balsojums. Pirmā daļa par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. Otrā daļa noraidīta. 214 par, pret, atturās, pieņemts. 215 par, pret pret atturās pieņemts. 215. nav tagad jāizskata. Nākamais itre 20. Itre 20. Kas ir par? Pret atturās pieņemts. Itre 21. Divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts. Itre 21 otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. 230 par, pret, atturās, ir noraidīts. Tad 226 uh, par, pret, viens par, pret, noraidīts. 223 un 227 par, pret, atturās, noraidīts. 224 par, pret, atturās, noraidīts. 233 ir atsaukts, tad 229 un 222 ir identiski par, pret, atturējās, noraidīts. 234 par, pret, atturās, noraidīts. 228 par, pret, atturās, pieņemts. Labi, pārbaudīsim 20, 228. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot, ja visi ir paspējuši nobalsot. 228. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 31 par. Pieņemts. 232. Kas ir par? Pret. Atturējās. Noraidīts. 231. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 235. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 236. šķiet ir problēmas ar franču valodas tulkojumu. Tātad 231. noraidīts un 235. arī noraidīts. Tagad 236. par pret atturās jāpārbauda elektroniski. Pārbaudam 236. elektroniski balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 par, 31 pret, noraidīts. 237. par, pret, atturās, pieņemts. itre 16 atkrīt. Nākamais, par ko balsojam, ir itre 25 par pret atturās pieņemts. Grozījums 238, divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās noraidīts. 249. Arī šeit divas daļas. Tas atkrīt. 239. Balsojam par pret atturās pieņemts. Tad tālāk tekstā Riharda Zēbera grozījums 248 par pret pret atturās pieņemts. Inta 8 par pret atturās pieņemts. Inta 12 par pret atturās pieņemts. 261 par pret atturās pieņemts. 262 par pret atturās pieņemts atturās noraidīts. 263. par pret atturās pārbaudīsim. 263. balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 par pieņemts. Nākamais Inta 5 par, pret, atturās pieņemts. Inta 14 par, pret, atturās pieņemts. Inta 15 par, pret, atturās pieņemts. Nākamais 265. Gerbrandi par, pret, atturās pieņemts atturās pieņemts. 268 par pret atturās pieņemts. Inta 7 par pret atturās pieņemts. 269 par pret atturās pieņemts. 270 uh, eh, dalītais pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās noraidīts. 271. par pret atturās pieņemts. 272. par pret pieņemts. Inta 6 par pret atturās pieņemts. Inta 1 par pret atturās pieņemts. Inta 9 par pret pieņemts. 6 par. Atvainojiet, eh, Judita Merkisa, lūdzu. Man ir viens, es vēlētos paskaidrot eh, par konsolidēto sesto grozījumu, kurš atkrīt, un tad bija trīs grozījumi. Es vēlētos plaukt sekretariātam Kāpēc 88. grozījumam vajadzētu nosakt arī 133. grozījumu? Es tam nepiekrītu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu dalīt to balsojumu 133. grozījumā, jo jā, iespējams, ka 88. nosedz 3, 133. otro daļu, bet tomēr ne pirmo. Bet mēs pieņemam 88. līdz ar to 133. Nu, eh, atkrīt un mēs jau pārāk tālu pavirzījāmies uz, uz e, priekšu tekstā. Labi. Tagad sestais grozījums. Par, pret, atturās pieņemts. Septītais par, pret, atturās pieņemts. Astotais par, pret, atturās pieņemts pieņemts. Devītais grozījums par pret atturās noraidīts. Desmitais par pret atturās jāpārbauda. Pārbaudam desmito grozījumu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Desmitais grozījums – pieņemts 31 pār 25 pret. 11. grozējums par pret atturās pieņemts. 14. dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. 12. grozījums pirmā daļa, tad divas daļas. Tas atkrīt. Nav vajadzīgs, jo mēs pieņemam 14. 15. grozījums. Piecpadsmitais ir papildinājums, balsojam. Piecpadsmitais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Tagad Grozījums 16 par, pret, atturās, noraidīts. Grozījums 13 par, pret, atturās, pieņemts. Grozījums 17 par, pret, atturās, pieņemts. 18 par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim. 18. grozējums. Balsojam elektroniski. Ja visi paspējuši nobalsot, beidzam balsot. 25 pār, 29 pret, noraidīts. Nākamais 19. grozījums par, pret, atturās, pieņems. 20. par, pret, atturās, noraidīts. 21. par pret pieņemts. 22. kolēģis Perelo Rodriges paskaidros mums, kāds ir pareizais teksts. Lai mēs balsotu par pareizo grozījumu, lūdzu, kāds tad ir oriģināla grozījums? Pues con toda rapidez, señor presidente, leo desde Pavisam īsi priekšsēdētāji kungs. Teksts sākās pēc Eiropas Savienība un eh, ja nebūs iespējams rīkoties ar tādu pašu ātrumu, ja vien netiks iesaistīt iedzīvotāji daudz lielākā mērā. Un eh, tas attiecas arī uz resursu adekvātāku izmantošanu. Labi. Tagad mums ir oriģinālais teksts un arī visiem, manuprāt, kļuva skaidra nozīme, tā kā tikko to nolasīja kolēģis, un varam par 22. grozījumu balsot. Kurš par? Celiet roku. Pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums par? Pret, atturas, noraidīts. 24. par? pret, atturas pieņemts. 25. par, pret, atturas noraidīts. 26. par, pret, atturas pieņemts. 27. Ā, jūs vēlaties pārbaudīt 26. Balsojam elektroniski par 26. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 26. Tātad 28. ir noraidīts, 26 par, 30 pret, 1 atturējies. 27. par, pret, atturas, noraidīts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. In der Abstimmliste ist ein Fehler. Es gibt balsojuma sarakstā ir kļūda. Protams, ka ir jābalso tikai vienreiz galīgajā balsojumā. Šis ir iniciatīvas ziņojums, un kā parasti balsosim elektroniski par šo ziņojumu. Sākam balsot. Hamale. Vai visi nobalsojuši? Vēl trīs trūkst. Trīs negrib balsot, līdz ar to beidzam balsot. 48 pār, 3 pret, 5 atturējušies. Sirsnīgi sveicu Rebrandī kungu par šī izziņojuma izstrādi. Esat paveicis labu darbu. Vielen Dank! Liels paldies uh, arī visiem iesaistītajiem, arī sekretariāta darbiniekiem. Tas nevienmēr ir vienkārši. Tas ir diezgan uh, sarežģīts darbs. Un tagad pāriesim pie Tanoni atzinumu. Tas ir iemaļīga. Eh, Tas ir bijušais 13. Eh, darbkārtības punkts grozījuma regulā EK numur 1185-2003 par haizivas puru atdalīšanu uz kuģiem. Un sāksim ar sesto grozījumu. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Septītais par, pret, atturas pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. 11. apsvērums par pret atturas pieņemts. Tātad 12. Eh, apsvērums par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par pret pret, atturas pieņemts, 16. par, pret, atturas pieņemts, 3. par, pret, atturas pieņemts, 17. par, pret, atturas pieņemts, 4. par, pret, atturas pieņemts, 14, 18. par, pret, atturas pieņemts, 5. par, pret, atturs pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par atzinumu. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Jāpšķi. Beidzam balsot. 50 par, 2 pret. Neviens nav atturējies. Līdz ar to šo atzinumu esam pieņēmuši. Liels paldies par to, ka mēs tik aktīvi strādājām, koncentrēti, esam nobalsojuši visu, kas bija jābalso, un tie, kas vēl grib palikt, laipni lūdzu pariem visiem jauku dienu. Mēs pārējām tagad pie 15. darba kārtības punkta īstenošanas akts par barību un pārtiku no Japānas pēc Fukushimā notikušās katastrofas. Mm. Mēs sveicam šodien. Vai tas būtu iespējams diskusijas noturēt ārpusē, kolēģi? Wir haben bis. Mums nedaudz uh, trūkst laika, jo piecos ieradīsies komisārs, tāpēc tagad gribētu uh, teikt ievadvārdus par šo uh, darba kārtības punktu. Sveic mūsu vidū Japāņu delegāciju, sirsnīgi sveicu jūs šeit, parlamentā. Un es gribētu dot vārdu Pudelē kungam no komisijas. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms īsi pāris vārdi atskatoties vēsturē. Jūs atcerēsieties, ka Tad, kad notika Fukušīmas katastrofa, tad komisija ļoti ātri reaģēja, lai varētu veikt attiecīgos pasākumus, kas ir vērsti uz radioaktivitātes noteikšanu produktos, kas tiek importēti no Japānas. Esam toreiz veicām tātad steidzams pasākumus, lai būtu iespējams dalību valstīm uh, kontrolēt importējot produktus no Japānas. Principā mēs galvenokārt eh, importējam augu izcelsmes, tātad eh, aļģes, eh, dārzeņus, šādus produktus no Japānas. Mēs importējam arī zvejas produktus, dzīvesainiecības produktus, bet mēs neimportējam gaļu un arī neimportējam piena produktus. Mēs importējam nelielos daudzumos uh, arī uh, citus pārtiks produktus. Tātad um, Eiropas normas, kas tika pieņemtas pēc Černopeļas uh, e, katastrofas, tiek piemērotas, lai kontrolētu produktus, bet Japāņi izmantoja savas normas, savus noteikumus, kontrolējot uz eksportu virzītos produktus. Jo šajos pirmajos lēmumos mēs iekļāvām pienākumu Japānas iestādēm veikt iepriekšējas kontrols pirms produkti tiek investē, eksportēti, atvainojos, uz Eiropas Savienību, lai visi e, produkti tiktu pārbaudīti. Un bija zināms procents produktu, uh, kurus kontrolē arī dalībvalsts, tad, kad produkti tika ievesti. Tālāk bija diskusijas parlamentā, un jūs droši vien atcerēsieties eh, plenārsēdē notikušo diskusiju Strasbūrē, Strasbūrā pagājušā gada 8. aprīlī, un parlaments prasīja, lai tiktu mainīti kopienas noteikumi, eh, un eh, mēs pielāgotos Japānas normām, kas ir striktākas pēc debatēm plenārsēdē tātad komisija izmainīja noteikumus, pielāgojoties Japānas normām, kas ir striktāks nekā Eiropas normas. Un kopš 1. aprīļa Japāņi arī ir uh, padarījuši savus noteikumus striktākus, lai atgūtu savu patērētāju uzticību – Mums bija izvēle vai nu saglabāt vecās normas, vai arī pielāgoties jaunajām, striktākajām Japānas normām. Lai izvairītos no tā, ka Japānas normas ir striktākas, kontrolējot tos produktus, kas tiek eksportēt uz Eiropas Savienību pirms eksportēšanas, un lai nebūtu tā, ka tad, kad mēs uh, kontrolējam šos produktus ienākot mūsu valstīs ar maigākām normām, mēs esam piedāvājuši pārņemt Japānas uh, striktās noteikumus. Un tieši šī iepirksla dēļ martā mēs piedāvājām dalību valstīm komisijas regulējumu projektu, kur mērķis ir pielāgoties jaunajām uh, normām, ko pieņēma Japāna un kas ir striktāks. Mēs izmantojām arī šo jauno lēmumu, lai saskaņotu kontroles uh, alkoholam, piemēram, sakē uh, un japāņu viskijam, jo japāņi mums parādīja, ka viņi ir veikuši analīzes šiem alkoholiskiem dzērieniem, kas nelielos daudzumos tiek eksportēt uz Eiropas Savienību un ka nav nekādu rādioaktivitātes problēmu, jo distilā, destilācijas un fermentācijas procesi nodrošina to, ka, ja būtu radioaktīvais piesārņojums, piemēram, graudos, kas tiek izmantoti šos dērienus ražojot, tad šis radioaktīvais eh, piesārņojums um, paliktu šajos te pārpalikumos, kas nenonāk alkoholā. Tātad uh, radioaktivitāte nepāriet uh, alkohola tvaikos, uh, kas rodas destilācijas rezultācijā. Rezultātā. Līdz ar to šajos galva produktos tas nevarētu būt saskaņā ar šo tehnisko informāciju un uh, balstoties uz kontrolēm, kuras veica eh, Japānas iestādes, mēs piedāvājām tātad dalībvalstīm nekontrolēt šos trīs eh, produktu veidus, ka tie tiek ievest dalībvalstīs. Un tātad steidzamā kārtā mēs eh, pieņemam šo trešo lēmumu par noteikumu saskaņošanu. Uh, Un eh, tādā, tāpēc mēs arī steidzam rīkojāmies, jo Japāņi jau ja pieņem lēmumu, ka šīs normas stāsies spēkā 1. aprīlī. Un tāpēc arī bija komisijas lēmums. Tagad noslēgumā tomēr gribētu jums sniegt dažus skaitļus. Pēc tam atbildēšu arī uz jautājumiem. Japānas iestādes ir veikušas Tātad viena gada laikā kopš uh, katastrofas, kas notika pagājušajā gadā, 136 tūkstošus analīžu dažādos uh, pārtikas uh, produktos, tātad savā valstī, kas ir patēr, paredzēti viņu pašu patēriņam. Un kopš 1. aprīļa, kad ir stājušās spēkā jaunās striktās normas, tad tā, tie ir 8000 pārbaužu. Un kopumā 1324 pārbaudas šiem te viskajiem sakē un soču. Un uh, neviens no šiem rezultātiem nebija pozitīvs runāt par šo alkoholu. Eiropas Savienībā, uh, kad produkti tiek ievesti, dalība valstis kopš pagājušā gada marta ir veikušas uh, gandrīz 2000 kontrols 2011. gadā un 500 kontrols šogad, 2012. gadā. Un šajās 2,5 tūkstošu kontrolās tikai divās eh, pārbaudēs eh, tika atklāti eh, rezultāti, kas neatbilst um, normām, un tas bija tējās. Tātad tas nedaudz uh, jums informācijai skaitļi, kāda ir mūsu rīcībā šobrīd, un ja jums ir kādi jautājumi, var jums arī šo to paskaidrot, jūs informēt, esam gatavi jums atbildēt uz dažādiem jautājumiem, ja jums tādi ir. Paldies, priekšsādātāji! Dank, Olē, und... Äh, Paldies! Un vispirms vārds uh, Mišelai Livazī. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies par komisijas sniegto informāciju. Vispirms um, piezīme. Jūs zināt, ka mēs deputāti neīpaši esam priecīgi par šo uh, procedūru, jo bija Jolainen kunga vēstule, kura teica, uh, ka komisijai vajadzētu mums sniegt iepriekš uh, uh informāciju, kamēr jūs jau esat pieņēmuši lēmumus, un mēs neko nezinājām. Uh, tas uh, tomēr nav atbilstoši noteikumiem. Un tagad raugoties uz priekšlikumu saturu. Ko vajadzētu sākumā teikt? Pat šobrīd, uh, Publēja kungs, mēs neesam īsti droši par četriem reaktoriem, no kuriem uh, trīs uh, nedarbojas, un uh, ceturtajā bija ugunsgrēks un uh, izplūda uh, dažādas vielas, plutonijas un citas vielas uh, apkārt šai kodolstacijai. Un ir kāda Amerikas senatora vēstule, kurā norādīts, ka viņš ir ļoti satraucies par situāciju šajos reaktoros, un es uh, to ņemu par pamatu, lai uh, pajautātu komisijai, vai varbūt nevajadzētu nosūtīt uh, Uh, misiju uz Japānu, kur varētu piedalīties uh, deputāti, komisijas pārstāvji un varbūt arī dalībvalstu pārstāvji, lai veiktu konkrētu izpēti. Es uh, tur biju, bet es biju 60 km attālumā no šīs vietas un es nevarēju piekļūt reaktoram, bet ja mēs redzam, cik uh, maz informācijas tiek sniegts Japānā, manuprāt, tiešām būtu vērtīgi uh, konstatēt, kāda ir situācija, jo tiek, uh, ir aizdoms, ka joprojām tur kaut kas izplūst. Un treškārt, tagad tam vairs nav jēgas uh, uh mērīt uh, jodu un citus izplūdes. Manuprāt, ir pāragri uh, Uh, pārtraukt šīs kontroles, jo joprojām nav īsti skaidrības par situāciju, jo kaut kā atsevišķos gadījumos šis tas ir mērīts ap šiem kodoreaktoriem, jo nav jau arī atļaujas to darīt, uh, bet varbūt komisija varētu to darīt. Kas attiec uz normām? Es domāju, ka tas ir tiešām neticami, jo mēs nobalsojām, un jūs zināt, ka zaļie teica, ka normas, kuras ir noteikusi komisija kodola katastrofu gadījumā, un Eiratom to noteica, ka tās ir pārāk augstas. Uh, un es teicu, ka uh, ļoti ātri mēs varam pārsniegt šīs maksimālās dozes, un es, mēs pārlu, palūdzām komisiju pārskatīt šīs normas. Un uh, tā tad uh, Japāņiem bija citi dati. Tā tad ir jāsaskaņo mūsu normas ar Japānas normām, un tagad viņiem ir daudz zemākas normas, 110 bekreļu Un uh, tagad ir jautājums, kāpēc mēs importējam Japānas produktus. Man tiek teicis, jā, viski, jā, sakē, nav radioaktivitātes. Jā, skaidrs, uh, radioaktivitāte uh, nepāriet destilācijas uh, procesā, bet es pat esmu uh, stā, strādājusi radioaktivitātes laboratorijā un es zinu, ka ir vielas, kas tomēr. Uh, tiek cauri. Un tāpēc uh, vajadzētu uh, tomēr visas vielas testēt, kas attiec uz tēju. Jūs zināt, ka bija divi tējas paraugi, kuros bija pārsniegt šis 100 bekreļu eh, slieksnis uz kilogramu. Jā, var teikt, labi, tur bija nedaudz pārsliegts, bet pudlēkungs, tas tomēr ir traki. Nav tā, ka tas nav nekas traks, jo jebkāda radioaktivitātes uh, eh, doza var izraisīt vēzi. Kāpēc cilvēkam, kurš izvēlas dzert uh, Japāņas tēju un uh, saņem šo te. Uh, saņem šo tēju, kāpēc viņam nevarētu dot drošu tēju? Jo ir taču iespēja importēt tēju, kurai šis līmenis ir nulle. Uh, Tātad eh, ir dažādas problēmas, kas šeit ir saistīts arī ar veselību. Pāris vārdos es drīzāk būtu eh, par to, lai mēs rīkotos kā Austrālija un ASV, proti pārtraukt Japānas produktu ievešanu. Tas nav nekāds milzīgais apjoms. Te drīzāk vajadzētu rūpēties par uh, Eiropas iedzīvotāju veselību. Tātad uh, es prasu komisijai nosūtīt misiju uz Japānu, lai redzētu, kas tad Fukushimā ir noticis, kāda ir reaktoru eh, situācija, vai tur ir uh, dažādas noplūdes, un tad es prasu komisijai pārskatīt normas. Mūsu normas ir pārāk augstas un ļoti labi, ka mēs esam samaz, pazeminājuši savas normas attiecībā uz kodola katastrofām, Un treškārt es gribētu aicināt pārtraukt um, produktu importēšanu no Japānas. Paldies! Vielen Dank! Liels paldies! Tagad došu vārdu kolēģim Ivam Košē un pēc tam Hāvēm Pokam. Lūdzu, Košē kungs. Jā, paldies priekšsādētāji. Es izteikšos daudz īsāk jo Rivāzī kundze jau daudz ko pateica. Es gribētu papildināt eh, viņas uzstāšanos un arī uzdot jautājumus komisijai. Bijušais eh, Fukushimas eh, reģiona prefekts ieradās Eiropā, un viņš mums norādīja, cik sarežģīti ir apstākļi lauksēmniekiem. Un tas bija pirms kāda mēneša, un lauksaimnieks mums norādīja, ka ir eh, tāds radioaktivitātes līmenis, ka viņš pats pat nevar pārdot savu lauksainicības produkciju. Otrakārt, protams, ka tāpat kā jums, mums arī pienāca šī satraucošā informācija e, par to, ka tas viss turpinās. Jā, protams, varētu pazemināt normas pārtiks produktiem, bet uh, uh, nav tā kā Černobiļā, kur bija viena liela eksplozija, kur bija milzīgs mākonis, kas pēc tam izplatījās un visā Eiropā eh, nonāca radioaktivitāte, bet Fukushimā tas ilgst jau ilgu laiku un uh, var pat teikt, ka tas ir kodola karš bez kara. Tas viss turpinās uh, ceturtā reaktora dzēsēšanas baseinos. Un uh, tiešām varbūt vajadzētu nosūtīt kādu uh, delegāciju, lai apskatītos, kāda ir situācija šajā ceturtajā reaktorā. Un līdzīgi kā arī Vāzija kundze teica, uh, 25 gadi ir pagājuši pēc uh, uh Černobeļas un CRMS uh, laboratorija um, veids pētījums. Un es domāju, ka oficiāli mēs varam teikt, jā, vienmēr tiek teikts, uh, vajag iesaistīt pilsonisko sabiedrību, uh, Uh, izmantot ekspertīzi. Jā, protams, ka Francijā ir kodoldrošības uh, aģentūra, bet CMRS vajag iesaistīt, uh, vajag runāt gan ar oficiālajiem ekspertiem, gan ar CMRS ekspertiem. Pavel Pok. Pavels Poks, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, runāšu ļoti īsi. Es tikai vēlējos pateikt komisijai, ka saki ražo fermentācijas un nevis destilācijas procesā. Un es uzskatu, ka ja jūs uzskatiet eh, destilāciju, ka tā pasliktina sakas īpašības, tad jums ir jāpārdomā. Vēl bez tam es vēlētos pajautāt komisijai, vai tā ir kāda procedūra pamatā, uh, par to, kā radioaktīvie joni izplatās eh, jūrās. Paldies! Eh, tagad lūkšu komisiju atbildēt. Eh, Pulēkungs atbildēs uz jautājumiem. Paldies priekšsādātājiem! Manos spēkos nav uzreiz šodien organizēt misiju, un parlamenta misiju vai komisijas ekspertu misiju uz Japānu. Es protams, nodošu tālāk šo pieprasījumu, bet es nezinu, kā to varētu organizēt. Es par to runāšu ar ģenerālsekretariātu, ar mūsu kolēģiem enerģētikas ģenerāldirektorātā, kas nodarbojās ar uh, uh, enerģētikas normām un arī ar vides ekspertiem saprunāšos, kas attiecas uz tronciju, cēziju un jodu. Nu, jūs ziniet, ka uh, jodam ir uh, šitā, uh, pussadauts periods ļoti īs, Uh, bet kas attiecās uz uh, kodolu piesārņojumu. Uh, Jauts ļoti īsi padaļai noīrst, tad un to viegli ir izkontrolēt. Ļoti drīz var pierādīt, ka vairs nav nepieciešams um, koncentrēties uz šīm kontrolēm, uz jodu kontrolēm, tad jākoncentrējas uz Cēziju 134 un Cēziju 137, kas ir daudz e, bīstamāki um, piesārņojuma ziņā, jo tiem pusatrūkšanas periods ir ilgāks. Kas attiecās uz e, piesārņojumu, piesārņojums nebija liels. Tas tiešām ir ļoti viegls un 11 prefektūras Japānā kontrolē simtprocentīgi visus, procent, visus produktus, kas tiek eksportēti. Mums nav nepieciešams šis kontrolis kontrolēt pašiem, mēs uzticamies Japānas iestādēm. Nu, protams, par to var diskutēt, bet mēs uzticamies Japānas iestādēm un šī uzticība balstās uz ziņojumiem. Mēs saņēmam visus rezultātus uh, 138 tūkstoši jau dažādu ziņojumu, mēs visus uh, rezultātus pārbaudam un publiskojam. Tad tālāk par tēju, ko jūs pieminējāt. Mēs importējam tēju no Japānas. Protams, ir nepieciešams, lai tēja tiktu pārbaudīta. Bet mums ir normas, tad normas uh, ļoti stingras un daudz stingrākas uh, nekā uh, pēc Černobilas 2500 uh, bekerēlas uh, šīs normas ir tagad uh, divreiz tik stingras kā pēc Černobilas laikiem. Un runa ir par zaļotēju, par loputēju. Taisnība jau ir, ka šīs normas tagad ir daudz stingrākas. Kāpēc mēs importējam tēju no Japānas? Tāpēc, ka Fušišāmas tējai ir ļoti laba reputācija. Mēs neesam pieņēmuši nekādu politisku lēmumu aizliegt visus importus no Japānas. Politiskais lēmums bija uh, padarīt normas stingrākas, pastiprināt kontroles, pieprasīt no Japānas iestādēm veikt simtprocentīgas kontroles pirms nosūtīšanas, un mēs uh, kontrolējam uh, 5, 10, 20 procentus uh, no visiem importiem. Tad es domāju, ka mēs varam uzticēties eh, Japānas iestādēm, bet mēs pārbaudam arī viņu veiktās kontroles. Un dati, eh, kas ir mūsu rīcībā, apstiprina, ka mēs varam Japānai uzticēties. Tagad par reaktoriem. Mēs esam pārtikas eksperti, nevis radioaktivitātes eksperti. Bet mūsu kolēģi uh, vīdes ģenerāldirektorātā un enerģētikas ģenerāldirektorātā, kuriem palīdz starptautiskā kodolenerģijas aģentūra, uh, kas nosūtīja ekspertus uz vietas, apstiprina, ka situācija reaktoros ir stabilizēta. Jā, ir iespējams noplūdes, noplūdes ir, to neviens nenoliedz, arī Japānas iestādes ne, bet situācija ir stabilizējusies. Ja tā Uh, tomēr pasliktināsies, ja reaktori atkal uzsprāgs, tad mēs atsāksim uh, vēl darbu pie normām. Ir iespējams 48 stundu laikā uh, darīt visu, lai, piemēram, aizliegtu pārtikas importus vai paplašinātu aizliegto produktu sarakstus. Ja plutonijas nonāks pārtikā mēs varam 48 stundu laikā mainīt mūsu sarakstus un pievienot tiem arī plutoniju. Tā nav problēma. Bet pašlaik mēs uh, varam būt droši, ka problēma ir stabilizēta uh, tajos reaktoros, uh, kas ir eksplodējuši pirms gada. Kas attiecas uz Eiropas normu un standārtu pārvērtēšanu, Tas ir enerģētikas ģenerāla direktorāta atbildībā. Tie ir 31. panta eksperti, kas strādā kodola enerģētikas jomā. Un uh, viņiem vajadzētu pārskatīt šos standartus, lai mainītu uh, pēc Černobilas uh, standartus, kuriem tagad tiešām ir ap 20 gadiem, un šīs normas ir daudz zemākas nekā pašreizējās. Nu, lūk, atbildēšu arī Košē kungam par neatkarīgo laboratoriju izmantošanu. Mēs izmantojam visu mums pieejamo informāciju. Greenpeace uh, ir paņēmis paraugus, jūs to zināt, uz vietas, un uh, apkārt Japānai mēs pieņemam zināšanai visu informāciju, izvērtējot tehniskos situāciju uz vietas. Un tad runājot par iespējamo kopējo misiju ar komisijas, parlamentu un padomis piedalīšanos, nu, par to var runāt, bet es neesmu tas, kas organizē šādu vizīti un kas rūpēsies par tās programmas sastādīšanu. Un tad Poša kungam atbildot, jā, sakē, Te jums ir taisnība. Es runāju par fermentāciju un distilāciju. Tie ir divi procesi, kas uh, iznīcina vai samazina radioaktivitāti. Uh, kad sakē tiek ražots, tad fermentācijas procesā notiek filtrēšana un tiek izfiltrētas cietas daļiņas. Uh, Japānas iestādes pierāda, ka uh, piesārņojums, radioaktīvais piesārņojums paliek šajā, šajās cietajās daļiņās un nepāriet sakē šķidrumā. Jo piesārņojums ir rīsa grauda apvalkā. Ja tas ir piesārņots, tad tieši šis ārējais apvalks ir piesārņots, nevis pats rīsa graudiņš iekšienē. Nu, lūk, priekšsēdētāji, to es pašlaik varu atbildēt uz izteiktiem komentāriem. Paldies! Thank you very much. Paldies. Paldies kolēkungam par atbildēm. Un tagad es vēlētos sveikt šeit prezidijā veselības komisāru, lai piedalītos viedokļu apmaiņā ar kolēģiem. Un visi kolēģi jau ceļ rokas, ja vēlas piedalīties šajās diskusijās, jo, protams, ka mēs esam ieinteresēti šajā viedokļu apmaiņā ar kolēģiem komisāru kungu. Gan šogad, gan arī nākamajā gadā ir paledzē, paredzēta vesela virkni likumdošanas aktu, kurus būs jāpieņem kopā ar komisiju. Un šā iemesla dēļ mēs vēlamies sadarbībā ar jums veicināt diskusijas. Tātad darbosimies sekojoši. Vispirms apmēram 10 minūtes vārds komisāram ievadvārdiem, pēc tam divi vai trīs jautājumu raundi, pēc kuriem pēc katra raunda komisāram dosim laiku atbildēm. Nekavēsim laiku, ķersimies to līdz klāt pie diskusijām, un tagad dalīkungs vārds jums. Lūdzu. For... <clears throat> Paldies. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie deputāti, man ir ārkārtīgi liels prieks piedalīties jau trešajā struktūra dialogā par patērētāju veselību un patērētāju politiku. Es vēlētos pateikties arī Džo Leinen kungam par ļoti, ļoti veiksmīgo sadarbību, kas mums ir izveidojusies eh, desmit gadu laikā, kad viņš vadīja NV komiteju. Un es no tiesas ceru, ka arī ar jums, godātais priekšsēdētāja kungs, otrajā mandāta periodā mums izdosies arī izveidot labu sadarbību. Vispirmām kārtām vēlētos pateikt, ka es ļoti augstu novērtēju NV komitejas deputātu ieteikums un man sniegto palīdzību dažādu likumdošanas aktu sagatavošanā un ceru, ka šī sadarbība turpināsies arī nākotnē. Vēlētos izmantot man doto iespēju, lai uzsvērtu veselu virkni aspektu, kas būtu interesanti arī jums. Galvenokārt tos dokumentus vai tās tēmas, kuras šodien tiek diskutētas vai par kurām diskutēs tuvākajā nākotnē. Protams, ka šajos, šajās desmit minūtēs ievadvārdos man neizdosies pieskarties pilnīgi visām tēmām, jo jūsu interešu lokus ir ļoti plašs, un tomēr esmu pārliecināts, ka man izdosies atbildēt uz vairākumu no tiem jūsu uzdoto jautājumu un atbilžu raundā. Vispirmām kārtām vēlētos pieminēt veselības un izaugsmas programmu. Tātad, komisija ir nākus klajā ar programmu Veselību izaugsmai, kura mēģinās nodrošināt eh, veselīgas sabiedrības saikni ar ekonomisko izaugsmi. Es vēlētos šeit uzsvērt vienu svarīgu aspektu. Komisija ir nākus klajā, lai šo programmu sauktu veselību izaugsmai. Un e, es e, vēlējos pateikt, ka, protams, veselība, kā jau daži no jums norādīja, veselība ir politikas joma pati par sevi, ne tikai saistībā ar ekonomiku. Es jums pilnībā piekrītu. Un e, daži no jums norādīja, ka šīs programmas nosaukums veselību izaugsmai nozīmē, ka veselība ir pakārtot ekonomiskai izaugsmai. Tā nav. Mūsu uzsvars ir uz veselību un nevis uz izaugsmu, taču šo programmu nosaucot veselību izaugsmai, mēs uzskatām, ka investīcijas veselības aprūpē būs pamats ekonomiskai izaugsmai, jo veselīga sabiedrība ir Eiropas ekonomiskās izaugsmas pamats. Un es ceru, ka šī programma veselība izaugsmai mums pierādīs, ka veselības aprūpe nav luksus prece, tie nav tikai izdevumi. Veselības aprūpe ir ārkārtīgi sarežģīta programma, kas nodrošina Eiropas Savienības iedzīvotājiem vienu no viņu pamatiesībām. Es tātad vēlos vairāk investēt šajā sistēmā, lai nodrošinātu, ka veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte būtu šeit un šodien, un nevis tikai tālā nākotnē. Vēl vēlētos uzsvērt, ka jaunrada un veselības sistēmas veiksmīga darbošanās ir ekonomiskās izaugsmas stūrakmens. Tādējādi šī politika būs plašākās Eiropa 2020 stratēģijas sastāvdaļa. Šī programma ir sava veida finansiāls instruments Eiropas Savienības veselības programmai, un šajā programmā ir paredzēts izveidot instrumentus, kas palīdzētu nodrošināt farmako apzinīgumu un pārobežu veselības nodrošināšanu. Tā nav struktūra programma, un līdz ar to nevar sagaidīt, ka tai nelielie, pam, nelielie atvēlētie līdzekļi palīdzēs dalību valstu veselības aprūpai. Nē. Tā vietā šai programmai galvenais uzdevums ir dots, lai izveidotu instrumentus un lai uzturētu e, veselības kvalitātes, varbūt informācijas apmaiņu. Un e, to mēs sagatavosim jūnijā. Un tagad e, parunāsim par pārobežu veselības riskiem. Pagājušā gada decembrī komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, lai izveidotu Eiropas līmeņa koordināciju brīdī, ja šādi draudi iestātos un šajā komisijas priekšlikumā komisija balstās uz jau esošo likumdošanu par sabiedrības veselības slimībām, bet eh, šobrīd tas tiek paplašināts arī uz citiem iemesliem, bioloģiskiem, ķīmiskiem vai citiem, un mēs vēlamies visa veida veselības riskus labāk kontrolēt. Un es ceru, ka šis svarīgais temats tiks diskutēts ļoti plašā sabiedrībā. Tagad pāriesim pie pārtiks un īpaši pie īpašās pārtikas, speciālās pārtikas. Galvenais nolūks um, patreizējo notikumu pārskatīšanai un reformai ir tas, lai stiprinātu noteikumus, kas vislielākā riska grupām samazinātu iespēju saņemt nekvalitatīvu pārtiku. Un likumdošanas ietvaros ir paredzēts samazināt administratīvo slogu, padarīt skaidrākus eh, norādes un arī padarīt skaidrākus noteikums tā saucamajai inovatīvajai pārtikai. Es esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties starp padomi un parlamentu jau pirmajā lasījumā, un komisija ir gatava spēlēt tai pienākošos lomu šā procesa veicināšanā. Cita ļoti svarīga iniciatīva, kas šobrīd tiek karsti diskutēta, ir komisijas priekšlikums par GMO. Un šā priekšlikuma nolūks ir dalību valstīm sniegta likumdošanas ietvaru, vai tās vēlas audzēt ģēmo savās teritorijās vai nē. Šobrīd šis priekšlikums ir nonācis savā pēdējā etapā, un es ceru, ka tas tiks pieņemts Lēmums tiks pieņemts jūnijā vides padomē. Un tagad par farmakoloģijas aspektiem. Šā gada februārī komisija pieņēma vairākus priekšlikumus par to, kā sniegt informāciju pacientiem, un divus jaunus priekšlikumus par farmakovigilanci jeb farmako apzinīgumu. Tādējādi mēs vēlamies izvairīties no tām plaisām, kuras komisija norādīja savās pārbaudēs, veicot tās farmakovigilants aspektā. Un es vēlētos uzsvērt, ka gan padoma, gan parlaments ir izveidojuši priekšlikums, lai šī te farmakovigilance, var, farmakovigilants likumdošanas akts tiktu pieņemts jau jūlijā. Mums vajadzētu izmantot iespēju, lai izmantotu mediātora situāciju un to tālāk izstrādātu. Un tagad par turpmākajām iniciatīvām. Es vēlētos izmantot iespēju, lai runātu par klīnisko pētījumu direktīvas pārskatīšanu, jo komisija vēlas izstrādāt priekšlikumu E-regulai līdz vasaras sākumam. Īsumā komisija vēlas padarīt Eiropu attraktīvāku klīniskajiem pētījumiem, un pēdējās izveidot tādu klīnisko pētījumu vidi, kas nelikt uz spēles nedz farmakoloģisko kompāniju, nedz arī pacientu tiesības. Kliniskajos pētījumos kliniskie pētījumi rada gan jaunas darba vietas, gan arī veicina sabiedrības veselības jomas attīstību. Es tiešām ceru, uz jūsu atbalstu šajā likumdošanas procesā, šim ļoti svarīgajam likumdošanas aktam. Un tagad par medicīnas ierīcēm. Es esmu pārliecināts, ka šis PEP eh, e krūšu implantu gadījums mums visiem liek pārdomāt, ko darīt. Es tiešām atzīst, ka parlamenta rezolūcijā šajā sakarā izteiktās bāžas tiešām būtu jāizskata. Un tāpēc mēs vēlamies pārskatīt medicīnas iestāžu likumdošanu, kura, kā jau teicu, mēs esam jau ilgi par to runājuši, un šobrīd tas ir vēl vairāk samils šim PIP gadījumam. Mums ir jārunā par pacientu drošumu, mums ir jāmēģina izvairīties no šādiem gadījumiem kā PIP. Vienlaicīgi Mēs eh, kopā ar dalību valstīm strādājam pie tā, lai izstrādātu agrīnas pasākums, kurus jau varētu izmantot patreiz esošās likumdošanas ietvaros sistēmas stiprināšanai. Īpaši tirgus uzraudzība un uzraugošo iestāžu sadarbība. Šai komitejai vienmēr ir bijusi vadoša loma, un arī kā sadarbības partnerim mums ir bijusi ļoti nozīmīga loma. Es zinu, ka parlaments gaida no komisijas priekšlikums par tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanu, un mēs šo pārskatu sagatavosim gada beigās. Lielākā daļa Lielākā daļa smēķētāju šo netikumu uzsāk jau tīņa gados, un pēc tam no tā vaļā vairs netiek. Tāpēc galvenokārt vajadzētu runāt par profilaks kampaņām, kas ir vērstas uz jaunu cilvēku vidi. Mums ir jārunā par trīs jomām - par aptvērumu, par atraktivitāti un par pieejamību. Un eh, pilnīgi noteikti sarunās ar ieinteresētajām pusēm ir parādījušās aktuālas tēmas. Godātie deputāti noti, droši vien atcerēsies, ka izgāzās samierināšanas process pagājušajā gadā, kuro, kurā mēs runājam par klonēšanu. Kā jūs ziniet, komisija šobrīd ir nodalījusi klonēšanu no citiem inovatīvās pārtikas dosjē, un komisija līdz 2013. gada sākumam vēl sagatavot atsevišķu likumdošanas aktu tieši par klonēšanu un es ceru uz jūsu atbalstu un izpratni šo tēmu izskatīšanā. Tātad gan par inovatīvo pārtiku, gan arī par klonēšanu sagatavotie priekšlikumi tiks izskatīti kopā ar parlamentu. Cita, uh, Cits jautājums ir saistīts ar Eiropas pārtikas drošības eh, aģentūru, un mēs vēlamies šos dokumentus sagatavot līdz šā gada beigām. Mēs vēlamies eh, vienkāršot arī patreiz spēkā esošos noteikumus, un šajā pārskatā mēs runāsim par inspekciju izmaksām, par importu kontrolēm un arī par veterinārijā medicīnā izmantojamajām zālēm. Mēs darīsim visu, kas iespējams, lai augu veselību un dzīvnieku labturību padarītu visiem obligātu. Četri priekšlikumi - oficiālo kontroļu un dzīvnieku un augu veselības likumi tiks pieņemts līdz šā gada beigām un mūsu galvenais nolūks ir šajās jomās modernizēt spēkā esošo likumdošanu. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, es jums esmu sniedzis ārkārtīgi īsu pārskatu par to, kāda ir šobrīd uz komisijas galda esošie likumdošanas priekšlikumi un kurus mēs gatavojamies pieņemt līdz nākamā gada sākumam. Esmu pārliecināts, ka jūs spēlēsiet būtisku lomu starp institūcijas darbībā un ka mēs visi vienmēr iestāsimies par patērētājiem vislabāko. Tāpēc ciešā sadarbībā ar jums es esmu pārliecināts, ka mūsu iedzīvotājiem būs labāka un kvalitatīvāka dzīve. Un tagad vēlētos dzirdēt komitejas deputātu viedokli un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you very much! Liels paldies, komisāra kungs! Paldies par šo ievadrunu! Tagad jau ir 17 runātāji pieteikušies. Jau 19 man saka. 19 runātāji ir sarakstā. Ir vairākas tēmas. Šeit tika pieminēta direktīva par medicīnas uh, iekārtām un aprīkojumu un citas ļoti svarīgas un interesantas tēmas. Tad sāksim ar koordinatoriem. Līze kungs ir pirmais trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisāra kungs, par jūsu darbu un arī par šodienas ievadrunu. Es gribētu pieminēt divus topošos likumdošanas aktus. Pirmais par kliniskajiem izmēģinājumiem. Ļoti jauki, ka jūs drīz šo priekšlikumu iesniegsiet. Domāju, ka mēs visi esam vienisprātis par mērķiem. Es gribētu jūs uh, mudināt priešlikumā eh, runāt arī par klinisko izmēģinājumu reģistrāciju, jo mēs eh, konstatējam, ka saņemot licences eh, farmācijas produktiem nevienmēr tiek norādīti visi kliniski izmēģinājumi. Piemēram, ja rezultāti nav bijuši ļoti pozitīvi, tad tie vienkārši netiek pieminēti. Bet ASV, piemēram, jau tagad reģistrē visus kliniskos izmēģinājumus. Šāds risinājums ļautu mums izvairīties no kādas problēmas, par kuru diskutējām šeit pirms dažām nedēļām, proti, ka klīniskie izmēģinājumi notiek trešajās valstīs, kur mēs nevaram būt pilnībā droši par kvalitātes un ētikas standārtu piemērošanu. Tad mēs nevaram to garantēt trešajās valstīs esam saņēmuši ļoti uztraucošu informāciju šajā ziņā, un reģistrācija varētu mums šeit palīdzēt. Es domāju, ka komisijai vajadzētu pievērsties pastiprināti arī klīniskajiem izmēģinājumiem trešajās valstīs. Jūs runājat arī par medicīnas iekārtām. Mēs eh, šodien eh, esam apstiprinājuši uh, Uh, vienu ziņojumu, un mēs uzskatām, ka mums tik tiešām ir jāstrādā ātri un jāpanāk harmonizēts uh, regulējums. At, piemēram, jūs runājat arī par in vitro diagnostiku otrajā likumdošanas priekšlikumā. Runa ir par uh, testēšanu. Mēs gribētu pieminēt uh, uh, DNS uh, testus jo, eh, diemžēl, mums nav pietiekoši stingru kvalitātes standartus, un tie nav vienādi. Um, ir tādi piedāvājumi, ka jūs nosūtat uz citu valsti uh, pilienu asiņu, un tad jums viss tik, tiek diagnosticēts. Šādu solījumu ir daudz, bet mums ir nepieciešami stingri standarti un arī laba Uh, labas konsultācijas, jo šādi testi var ietekmēt cilvēka dzīvi. Piemēram, ja kāds uh, cieši no genetiskās slimības, tad uh, nepieciešamas konsultācijas pirms testēšanas un arī pēc, lai cilvēks netiek nevajadzīgi biedēts un lai rezultāti neizskatās nevajadzīgi dramatiski. Paldies Pēteram Līzem! Linda Makēvana. Viņa ir referente farmakoviģilances jautājumā. Rīt pulksten desmitos mēs to apspriedīsim. Lūdzu, Paldies, komisāra kungs. Mēs tiešām ceram, ka mums izdosies ātri vienoties starp kolēģiem. Mēs esam jau vēnu referents starpā vienojušies, un es ceru, ka mums izdosies vienoties arī ar jums ātri. Tā tad arī ar padomu šodien es tikos, un es ceru, ka mums ātri izdosies vienoties visām institūcijām. Tātad jūs runājat par lieliem dosie kopumiem, bet uh, es vēlētos Dani Jorgansonu vārdā pajautāt par dzīvnieku transportēšanu. Uh, Mēs esam, jūs zinat, ka mēs esam savākuši parakstus, jūs zinat, ka EFSA vēlas izveidot plānu, lai samazinātu ilg garas distances pārvadājums dzīvniekiem. Un eh, jūs nepieminējāt šo jautājumu. Un vai jūs gatavoties kaut ko darīt dzīvnieku pārvadājumu ziņā? Jo ja vien jūs neko nedarīsiet pavisam drīz un ātri, tad mums nebūs likumdošana. Uh, Iedzīvotāji domā, ko tad Eiropas Savienība dara dzīvnieku labturībā, un dzīvnieku labturībā mēs jau esam panākuši ārkārtīgi daudz, bet es ceru, ka mums izdosies panākt vēl vairāk. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamais Kris Dēvis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Komisāra kungs, ir liels prieks jūs redzēt! Man sāp zops, un es vēlētos jums pajautāt, kā Eiropas veselības komisāram, vai jūs kaut ko varat izdarīt? Vai varat man palīdzēt? Es e, tomēr saprotu, ka jūsu politiskās e, prasmes ir labākas nekā jūsu zobārsta plasmas. Paldies Dievam! Vēl viena vieta jūs drusiņ to pieminējāt par kosmētiku. Pēc astoņiem mēnešiem stāsies spēkā likumdošana par dzīvnieku aizliegumu kosmētikas pārbaudēs. Tātad e, nevarēs pārbaudīt kosmētikas produktus uz dzīvniekiem. Varbūt, ka komisija varētu mēģināt īpašos gadījumos pievienot savu veidu izņēmumu situāciju. Varbūt, ka jūs varētu nedaudz sniegt komentāru par to. Tātad parādījās ideja, ka tā varētu būt, un ja jūs to darīsiet, vai tas būs pirmajā, primārajā likumdošanā vai ar deleģētajiem aktiem. Jo, protams, ka par to būs ļoti plašas diskusijas, un, eh, protams, ka likumam ir jābūt viennozīmīgi tulkojamam. Pirmais un otrais Es eh, vēlētos pajautāt arī man kolēģu vārdā, tātad eh, ceļu kartē resursa efektīva Eiropa komisija ir nākus klajā ar ideju, ka pārtikas izmešana, nevajadzīga izmešana ir jāsamazina par 50%. Ko jūs domājat darīt? Ko komisija plāno, kā komisija plāno rīkoties, lai prakt ar praktiskiem ieteikumiem nākt klajā pārtikas neizmešanas jomā? Prieksēdētājs paldies Krisam. Un tagad zaļo grupas vārdā Iva Zīkundze, lūdzu. Merci. Vēl paldies priekšsēdētāji. Paldies. Labdien, komisār kungs. Man ir diezgan konkrēts jautājums jums. Mums nevalstiskās organizācijas eh, prasīja, piemēram, eh, eh, pesticīdu. Viņi saka, ka mm, no kopš 2008. gada var laist uh, tirgu atkal pesticīdus, kurus viņi paši izņēma no tirgus. Tātad ir uh, uzņēmumi, kuri izņem no tirgus produktus, ja tie neatbilst uh, sanitārijām normām, un tagad uh, no 2008. gada janvāra ir regulējums, kas atļauj šos pesticīdus atkal laist tirgu uh, ar tādu pagarinātu izņemšanas uh, periodu. Tas mūs tiešām satrauc, jo ir daudzi zinātnieki Francijā un Anglijā, kuri uh, žurnālā Science uh, stāsta, ka inter, insekticīdi uh, ir tādi, kas nogalina arī bites, un uh, jūs zināt, kāda ir pesticīda ietekme uz veselību. Un tāpēc es gribētu zināt, kāda ir jūsu reakcija uz šo ziņojumu, jo tā ir uh, direktīva, kas tika pieņemta 2011. gada jūlijā, un uh, tas ļauj atkal ieviest pesticīdus, kas tika izņemti. Thank you very much. And... Liels paldies! Tagad šajā pirmajā raundā pēdējais runātājs būs uh, Kar Kartika Liotārda. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Dalī kungam. Uh, ļoti jauki, ka mēs varam apmainīties ar viedokļiem ar komisāru kungu. Ļoti jauki, ka jūs arī teicāt mums, ka jūs drīz prezentēsiet divus priešlikumus par inovatīvo pārtiku un klonēšanu. Klonēšana ir tēma, kas ir ļoti svarīga. Mēs izjūtam šajā jautājumā arvien pieaugušo uh, slēgu, uh, spiedienu. Un uh, varbūt jūs uh, ļausit man paskaidrot. Vakar tika paziņots, ka Ķīnā ir uh, atkal jau, uh, jauna aita kā dolija. Tās vārds ir pang pang un uh, uh, tas ir tāds uh, mīkslis, ģenetiski modificētā aita tika sakrustota ar citu aitu un tad klonēta, lai tā būtu treknāka. Un viņi izmanto arī uh, uh, tārpu gēnus uh, šīs aitas genomā. Tad uh, ķīnieši apgalvo, ka uh, šīs aitas gaļa būs labs pārtikas produkts ar labu tauku saturu. Eiropā mums pašlaik nav likumdošanas, bet vai mēs varētu aizliegt šādas pārtikas ienākšanu mūsu tirgū? Um, vai arī šādas pārtikas attīstību? Um, tagad vēl paturpināšu to, ko Linda Makavona teica par dzīvnieku transportiem, dzīvnieku pārvadāšanu. Jūs zināt, ka vairākums parlamentā vēlas saīsināt pieļautos dzīvnieku pārvadāšanas posmus. Tomēr mēs zinām, ka 2005. gada pirmā regula nav paredzēta pārskatīšanai. Vai jūs varētu varbūt apstiprināt, ka jūs piekrītat iepriekšējam komisāram, ka dzīvnieku pārvadāšanai jābūt pēc iespējas īsākai. Un tad par pārtikas drošību. Jūsu priekšlikumi par uh, pārtikas uh, uzturvielu profiliem, kad to var sagaidīt? Paldies! Tagad mēs uh, dzirdējām daudz uh, jautājumus, uh, līdz pat jautājumam par pengpengu. Tad lūdzu. Uh, es tagad gribētu dot vārdu komisāra kungam. Jums būs iespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu. Well, thank you. Paldies. Paldies visiem, kuri uzdeva jautājumus šajā pirmajā raundā. Vispirms sākšu ar kliniskajiem pētījumiem. Pīter, jūsu ierosinājums mēs ņemsim vērā un tiks izstrādāti jauni priekšlikumi, pie kuriem komisija šobrīd strādā. Uh, Patiesībā mūsu pārliecība ir tāda, ka vajadzētu nodrošināt to, lai ik viens klīniskais pētījums tiktu izmantots jauna medikamenta attīstības stadijā, tātad pirms klīniskais pētījums tiek uzsākts, par to ir jāpaziņo. Kur tas notiek? Kaut vai, ja tas notiek ārpus Eiropas Savienības robežām. Uh, Un e, es ticu, ka tas ir domāts tāpēc, lai labāk kontrolētu klīniskos pētījumus. Tādējādi nodrošinot, ka klīniskajos pētījumos piemērotie kritēriji ir pareizi, godīgi. Uh, un vienlaicīgi tādējādi mēs būsim informēti par jau kāda veida rezultātu, vai tas būtu pozitīvs vai nē, jo runāsim atklāt valodu, pat negatīvs klīniskā pētījuma rezultāts ir zinātnisks fakts un ir ārkārtīgi svarīgi visiem zinātniekiem pasaulē un zinātnieku kopienai zināt, kas notiek šāda pētījuma rezultātā. Runājot par in vitro analīzēm un DNS analīzēm es saprotu bažas, es saprotu jautājumus. Liela daļa šo jautājumu ir ētiskas dabas, un tas jau ir dalību valstu kompetencē. Un, protams, ka komisija dara savu, da daļa, savu darba daļu. Lindai par farmakovigilanci. Jā, viss man ir liels prieks dzirdēt, ka viss notiek saskaņā ar laika grafiku. Uh, Pavisam nesen es dzirdēju, ka no padomas puses notiek tāda viļņošanās, bet tagad izskatās, ka ūdens atkal ir norimis. Man šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo patiesībā mums ir precīzas atbildes. Ir jābūt, ir jātiek stiprinātiem teiksim, certifikācijas turētājiem ir jābūt adekvātai Tiem ir jāsniedz adekvāta informācija kontrolas iestādēm, un mēs vēlētos šo situāciju vēl vairāk noskaidrot. Un mēs ceram, ka tas parādīsies arī gala priekšlikumos, kurus gala beigās pieņems padome un parlaments. Un tagad par dzīvnieku pārvadāšanu. Tas bija Leotardas kundzes jautājums. Protams, ka komisija ir domājusi par to, kā sakārtot dzīvnieku pārvadāšanas jautājumus. Un komisijas nostāja ir tāda, ka šobrīd spēkā ir dzīvnieku pārvadāšanas regula. Diemžēl mēs nezinām, cik liels ir šīs regulas īstenošanas procents. Mēs tikai zinām, ka tas nav tāds, kādu to vēlētos redzēt mēs. Un tāpēc galvenais, uz ko mums vajadzētu uzsvērt, ir tas, ka šī regula tiek adekvāti īstenota, izmantojot modernās tehnoloģijas iespējas šīs regulas īstenošanas palīdzēšanām. Jautājums par to, vai es piekrītu, ka dzīvnieku pārvadāšanai būtu jābūt pēc iespējas īsākai laika ziņā, uz šo jautājumu es varu atbildēt, un to esmu teicis jau vienmēr, ka pēc iespējas jāsamazina ir dzīvnieku pārvadāšana. Vienmēr es esmu licis zem lupas un jautājumu zīmes šo ideju par sākotnējo marķējumu par dzīvnieku izcēlesmes pārtikas sākotnējo martoju. Tātad eh, izcelsme tiek uzskatīta par kautuves vietu un nevis audzēšanas vietu. Tātad, kāpēc dzīvnieki tiek pārvadāti? Un es uzskatu, ka būtu jāparaudzās uz šo situāciju daudz sīkāk. Varbūt tagad neiedziļināsimies detaļās un nevajag noteikti pieņemt milzumu daudz regulu un direktīvu par to, kā kontrolēt dzīvnieku pārvadāšanu, bet patiesībā mums ir jāuzdod vienkārši jautājums, kāpēc dzīvnieki tiek pārvadāti, vai piemēram Rumānijas zirgi pārvadot uz Itāliju, un ja tos nokauj tur, tad viņi kļūst par Itālijas izcelsmes zirgu gaļas produktu. Tas ir tikai piemērs, bet patiesībā tieši šā iemesla dēļ visvairāk dzīvnieki tiek pārvadāti, manuprāt un es tiešām ticu, ka sadarbībā ar jums mums izdosies šo situāciju risināt. Un ceru, ka risinājums būs pietiekami efektīvs, lai samazinātu vai pat novērstu dzīvnieku pārvadāšanu. Par kosmētikas produktiem. Šobrīd komisija izsver situāciju. Kaut arī panākts ārkārtīgi daudz, un kosmētikas ražotāji paši brīvprātīgi dara ārkārtīgi daudz, un tas nav tikai brīvprātības rezultātā, bet arī likumdošanas rezultātā, kuras izveidē piedalījās arī parlaments. Tātad kādā veidā aizstāt testus uz dzīvniekiem ar testiem uz ar citām iespējām, joprojām ir tādi strupceļi kuri līdz šim brīdim nav tikuši atrisināti un alternatīvas testēšanai uz dzīvniekiem nav. Un ja mēs raugāmies uz to, kāds varētu būt risinājums šīm problēmām, tad uh, Viens risinājums ir paredzēts, ka tas varēs būt uh, rūpnieciski izmantojams pēc sešiem gadiem, un ir arī citi risinājumi, kuriem laika grafiks vispār nav paredzams. Tāpēc es uzskatu sekojošo. Tā kā mums nav konkrēts laika termiņš, tā kā mums nav noteikts konkrēts datums, kurā šīm alternatīvajām metodēm ir jābūt spēkā un jāsāk darboties, ir nav nekādas jēgas šo likumdošanu, likumdošanas pieņemšanu aplikt, jo tādā veidā mēs apliekam problēmas risināšanu. Līdz ar to man, vismaz man loģiski liekas tas, ka ja mēs apgalvojam, ka likumdošanai vajag stāties spēkā, tā kā mēs to esam pieņēmuši, tātad bez jau kādas kavēšanās. No otras puses, Komisija uzskata, ka mums joprojām vajadzētu pieļaut iespēju ļoti, ļoti inovatīviem ražojumiem un produktiem, īpaši jaunām sastāvdaļām, ka tomēr vajadzētu šīs sastāvdaļas la, pirms laist tirgū, ka tās tiek pārbaudītas. Un tāpēc komisija vēlas ierosināt sistēmu, tā saucamās eh, atlaides, kā Eiropas Savienības iedzīvotājiem piedāvāt jaunus kosmētikas produktus, tādus kosmētikas produktus, kur tomēr būs pārbaudīt uz dzīvniekiem. Tie būs ļoti specifiski un konkrēti izņēmumi, ļoti, ļoti striktā jomā, un šī joma tiks e, ļoti strikti atrunāta. Mēs vēlamies redzēt arī elastīgāku interpretāciju kosmētikas ražotāju datu izmantošanai. Tātad tie produkti, kuri kosmētikas e, produktu ražošanā ienāk no ārpus Eiropas Savienības, kā arī dažādi pētījumi, kas tiek veikti ārpus ES, arī tiem tiks izveidota prasība sniegt statistiku. Tātad, protams, tā būs primārā leģislaba, primārais likumdošanas akts, un mums būs vesela virkne iespēju, kādā veidā mēs tālāk rīkojamies. Un kā jau jūs teicāt, un es jums pilnībā piekrītu, mums vajag tomēr strikt atrunāt jau kādus noteikumus, kur ar to tiks saistīti. Un tagad par pārtiks izmešanu. Jā, tas ir Patočņik kungs, kurš konkrēti kā komisārs atbild par pārtiks izmešanas samazināšanu, bet, protams, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Patočņik kungu un viņa ģenerāla direktorātiem un līdz šā gada beigām mēs eh, sagatavosim jaunu priekšlikumu par adekvātu pārtikas patēriņu. Un eh, mēs organizēsim ar Patočņika kungu konferenci par pārtikas neizmešanu, bet tiešām pārtikas adekvāta izmantošana ir viena no mūsu prioritātēm. Jo, protams, tas ir gan jautājums saistīts ar vidi, bet tas ir saistīts arī ar pārtikas nodrošināšanas ilgtspējību. Un būsim atklāti, tas ir ekonomiskās skarbās realitātes jautājums. Mums iedzīvotāji ir jāizglīto, kādā veidā labāk izmantot pārtiku. Jautājums, protams, ir ļoti, ļoti plašas dabas, jo mēs jau nerunājam tikai un vienīgi par to, ka iedzīvotāji kaut ko nopērk un tad met. Jautājums ir arī par to, kā pārtika tiek iepakota, cik daudz tur ir pārtiks produkta, ja, piemēram, cilvēks nopērk pārtiku, kas, protams, viņam vai viņa ģimenei izmantošanai ir daudz par daudz, tad tā tiks izmesta laukā daļa. Un tagad par pesticīdiem. Divtūkstoš devītajā un desmitajā gadā Eiropas padoma un parlaments pieņēma regulu par pesticīdiem, un tādējādi komisijai ir jāpārskata daži no pesticīdiem, kuri šobrīd atrodas tirgo pārdošanā. Un e, šiem pesticīdiem jau pāris gadu ir bijis e, tirgus izņemšanas periods. Tā tad e, nav bijis tā, ka viņi to līdz bija jāizņem no pārdošanas, bet mēs esam ieviesuši tādu kā pārējais periodu un šā pārskata laikā Mums ir jāizskata, vai šie pesticīdi, kas šobrīd ir tirgu pārdošanā, atbilst jaunajai likumdošanai. Tagad aitiņa, pang pang, tā, protams, ir klonēšana. Kā jau esam teikuši atkal un atkārtoti, un arī ar Liotārdas kundzi mēs uh, samierināšanas komitejā daudz par to runājām. Komisija toreiz apsolīja, ka mēs uh, ļoti daudz spēka ieliksim ietekmes novērtējumā saistībā ar klonēšanu. Kā adekvāti marķēt produktus, cik paudzes ir pagājušas no pirmās klonēšanas paudzes un tā tālāk. Protams, ka visi jūsu uzdotie jautājumi tiks iekļauti kā pārbaudas aspekti šajā ietekmes izvērtējumā. Bet eh, es tiešām nezinu, ka mums, es tiešām neuzskatu, ka mums ir uh, ārkārtēja situācija un ka mums tā būtu jāuzsāk tūlīt, mums ir jābūt pacietīgiem. Protams, ir termiņi, un mēs varam pagaidīt pāris mēnešus. Un 2013. Eh, gadā mums būs ietekmes seku novērtējumu rezultāti, un tos mēs jums darīsim zināmus par klonēšanu. Un tad jau mēs varam strādāt pie likumdošanas tieši un konkrēti par klonēšanu. Es personīgi vēlētos nodrošināt to, ka uh, negaidot šīs likumdošanas spēkā stā, stāšanos. Ko mēs varam darīt? Mēs varam raudzīties uz uh, klonēšanu un strādāt pie inovatīvās pārtikas regulas. Un šajā pārskatā mēs varam iestrādāt jau daudz ātrāk un īsākā laika periodā Tātad mēs varam iekļaut atsevišķu punktu par klonēšanu. Protams, mēs tajā varam iekļaut veselu virkni detaļu, bet tādajādi mums jau būs konkrēts punkts par klonēšanu jau spēkā esošā likumdošanā. Un es uzskatu, ka ar tāda veida likumdošanas paragrāfu mēs jau varētu kontrolēt pang-pang un citus, citas aiteņas un citus pārtiks produktus. Un no jums es tomēr vēlētos sagaidīt, vai jūs varat dot komisijai šādu mandātu vai nē. Tā tad ātrais ceļš, inovatīvās pārtikas direktīva, kurā būtu tikai viens konkrēts punkts par klonēšanu, un tad strādāt konkrēti jau pie klonēšanas likumdošanas vēlāk, jau balstoties uz klonēšanas ietekmes izvērtēšanas rezultātiem. Tas būtu mans priekšlikums. Bet es tiešām vēlētos dzirdēt jūsu komitejas viedokli par to, kā mums tālāk rīkoties. Nākamais par pārtikas sastāvdaļām. Par pārtikas sastāvdaļām Mēs joprojām diskutējam par to, kādā veidā nodalīt un kādā veidā tālāk strādāt bet eh, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies par to vienoties tieši tāpat kā ar pārtiks norādēm vispārējo priekšsēdētājs. Paldies komisāru kungam, paldies par konkrētajām atbildēm. Tātad, eh, runājot par pārtiku, tad eh, atcerēsimies, ka mēs jau nācām klajā ar konkrētu citu pasākumu. Tātad runājot par pārtikas izmešanu, mēs šeit runājām par to, cik daudz procentuāli pārtika tiek izmesta. Un, kā jau jūs teicāt, Patočņikungs arī strādā pie šā jautājuma un lai konkrēti, lai nākt klajā ar ierosinājumiem Rio. Tagad otrais jautājuma rauns. Vēl ir palikuši 14 jautājumu uzdevēji gribētāji. Es vēlos visiem 14 dot iespēju uzdot jautājumu. Tas nozīmē tikai to, ka Katram jautājumu uzdošanas laiks būs pusotra minūte, lai komisāram arī būtu iespēja uz tiem atbildēt. Un pirmais runātājs ir Francoāza Grostets kundze. Lūdzu! C'est vraiment dommage. Tas tiešām ir žēl, ka ir tikai pusotra minūte, jo ir pārāk daudz sakāmā. Uh, Kā referenti par veselības programmu, komisāra kungs, es gribētu jūs vispirms apsveikt, jo jūs komisijā saņēmāt 5,7% uh, pieaugumu programmai, salīdzinot ar iepriekšējo, un uh, tagad krīzes apstākļos tas tiešām ir sasniegums. Par to bravo! Uh, mēs jūs atbalstīsim šajā veselības programmā. Jūs nosaucāt to par veselību. Uh, izaugsmē, bet es domāju, ka jāsauc veselība un izaugsme. Bet mēs jau par to runājām, un es domāju, ka mums vēl būs arī komitejā diskutēja par to. Ātri tam pieskaršos. Mēs, protams, rūpēsimies, lai eh, budžeta sadalījums starp četriem mērķiem um, programmā, tātad uh, prevenciju, uh, aizsargāt pilsoņus, lai uh, šīs uh, programmas saņemtu atbilstošu finansējumu pēc vajadzībām. Un jāņem vērā arī sabiedrības novecošana. Tātad mums ir jāsadarbojas ar jums un ar uh, Dānijas prezidentūru. Pavisam ātri vēl ciets temats. Uh, tagad aizvien vairāk tirgu ienāk Ķīnas produkti, un tas mūs satrauc, uh, jo ir baktērijas tur un uh, 51% uh, 51% uh, produktu netiek kontrolēti. Piemēram, krevet, uh, uh, garnelēs ir želatīns un tofu uh, uh, siers, kas ražots no rūpniecības izēvielām, piemēram. Tas ir tiešām briesmīgi un uh, ir arī e, ļoti uh, piesāņotās augsnēs audzēti produkti, tātad tur netiek ievēroti drošības noteikumi. Jūs, es sagaidu, ka jūs man dosiet precizējums par šiem tematiem. Paldies, jo tas ir tiešām briesmīgi. Tagad Glenisa Vilmota un pēc tam Šnelhārds kundze. Uh, Paldies! Es vēlētos arī pateikties komisāram Dalīkungam. Es uzskatu, ka tiešām programma būtu jānosauc nevis veselību izaugsmē, bet veselība un izaugsme. Un arī profilaks jautājumi ir ļoti svarīgi. Klīniskie pētījumi, es ceru, ka, kā jau jūs teicāt, tiešām tiks sagatavots likumdošanas priekšlikums līdz vasaras sākumam. Man tas priecē. Bet galvenais jautājums būs par tabaks izstrādājumiem. Protams, jūs jau to noteikti sagaidījāt, jo man arī paši interesi tabaks, produktu, tabaks izstrādājumos. Uh, Mēs visi zinām, kāda ir tabaks ietekme uz sabiedrības veselību, kāda tā ir ietekme uz cilvēku dzīvības un veselības sagraušanu. Es zinu, ka jūs, dalīkungs, esat arī iestājies par šiem jautājumiem, bet kas mani tiešām bēdina, ir tas, ka līdz gada beigām uh, Jūs teicāt, ka būs priekšlikums, bet es vēlētos priekšlikumu redzēt jau tūlīt. Mēs esam gaidījuši un gaidām, un es uzskatu, ka komisijai pēc iespējas ātrāk ir jānāk lajā ar šiem priekšlikumiem, vēlākais līdz gala beigām. Es tiešām ceru, ka jūs iestrādāsiet ļoti striktus pasākumus pret tabaks izstrādājumu izmantošanu. Es zinu, ka tabaks ražotājs šobrīd lobē traki palikdami, un viena no problēmām ir nelegālā tirzniecība. Es eh, ceru, ka patiesībā tā ir tikai, eh, tā ir tikai atruna, ka eh, iepakojumi nav tādi, kā jūs to vēlētos redzēt, un es tiešām ceru pēc iespējas ātrāk redzēt šo likumdošanu, jo tas visiem mums ir ļoti svarīgi. Lielas paldies! Tagad Hors Nelhārds. Paldies! Komisāra kungs, paldies par to, ka ieradāties. Uh, Jūs uh, runājāt par uh, regulu par inovatīvo pārtiku un vai to nevajadzētu izskatīt ātrāk. Jā, tiešām mēs varam klonēšanas regulu atlikt uz vēlāko laiku, bet es esmu tas, kas, kas tā domā. Nezinu, ko teiks komiteja jums ir vairākas normas jau pieņemtas un dalību valstis tās neīsteno. Mēs varam konstatēt, ka vairākas dalību valstis tiešām neizpilda savus pienākumus, vai tam ir kaut kādi uh, attaisnojami iemesli, un kā jūs uh, cīnīsieties ar likumu neieviešanu. Nākamais jautājums par antibiotiku resistenci. Tā ir liela problēma. Mēs zinām, ka te ir paralēlas problēmas gan cilvēku veselības jomā, gan dzīvnieku labturības jomā. Es gribētu jautāt, mēs jau visai ilgi gaidām likumdošana par dzīvnieku veselību un labturību. Kad tad mēs to beidzot sagaidīsim? Un vai tur būs arī kaut kādi grozījumi par oficiālajām kontrolēm? Domāju, ka šeit tieši kontrolēm jāspēlē ļoti svarīga loma jo mums ir nepieciešams uh, daudz ko paveikt vēl attiecībā uz dzīvnieku uh, medikamentu jomu. Tad uh, mums ir vairākas programmas, piemēram, ābolu programma. Daudz noteikti nezinās, kas tas ir, bet tādas programmas tiešām uh, atstāja labu iespaidu dalību valstīs, un tā mēs varētu Eiropu padarīt pilsoņiem tuvākiem. Paldies! Uh, Žēl... Jā, Lainans, lūdzu. Komisāra kungs, ģenerāla sekretārs arī ir šeit. Eh, Sveicu jūs šeit komitejā. Vāciski tulkojot šo Heads for Quotes, es, eh, tātad šī veselība izaugsmēji, Health for eh, Growth, tas nekāda, nav nekāda jēga tam visam, varbūt vajadzētu padomāt par jaunu nosaukumu. Uh, tagad inovatīvie eh, pārtiks produkti un klonēšana, manuprāt, tomēr tas būtu jānodala, jo mēs nevarēsim apkopot eh, abus šos jautājumus. Nu, mums ir tāpēc bija šis lēmums, ka jāveido jauna likumdošana un uh, Jūs taču apsolījāt, ka 2013. gada sākumā būs jauna likumdošana par klonēšanu. Uh, Un es domāju, ka vajadzētu uh, dot vēlreiz signālu, ka vairākums koordinātoru uzskatīja, ka tas būtu tā jādara, un tāpēc arī vajadzētu to tā darīt. Treškārt, septītā uh, vīdes rīcības programma, tur es esmu referents, tur ir vesela sadaļa par vīdi un veselību, un plenārsēda pagājuši piekdien um, Eh, runāju par šo programmu, tā ir no 2004. gada. Es nezinu, vai jūs pie tā strādājat, vai jūs kolēģis, bet šeit ir dažādas uh, saiknes starp vidi un veselību. Pēdējais punkts - ādas vēzis. Tikko atgriezos no tāda lielāka kongresa, kur, kur bija arī Alois Pētera Kopenhāgenā. Uh, Dažās valstīs ir noteikums, ka līdz 18 gadiem nav atļauts iet uz solāriju, jo ir pierādīts, ka solārija izraisa ādas vēzi. Jums vajadzētu arī šeit uh, aktīvi iesaistīties, jo tā ir aizvien pieaugoša problēma, jo cilvēki kļūst vecāki un aizvien vairāk ir ādas vēža gadījumu. Tur ir labākā prakse, un es domāju, ka jums par to kaut ko vajadzētu teikt. Paldies! Paldies! Korina Lepāža nav klāt, tad Ivansa skundze. Thank you, Chair. And... Paldies priekšstādātāji un liels paldies komisāra kungam. Jūs pieminējāt, ka jūs sagaidāt politiskās vienošanās jūnija padomē par ģēmo. Mēs zinām, ka likumdošana tika mainīta uh, pagājušajā gadā. Uh, lai importētajā lopbarībā varētu pieļaut um, ģēmo um, nelielus daudzumus. Vai jūs nevarētu apstiprināt, ka jūs neplānojat uh, nekādus jaunus pasākumus sēklām, sēklu materiālam? Jo mēs nevēlamies ģēmo produktus uh, izplatīt visā Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka uh, šāds risinājums par sēklām uh, Uh, izraisītu gan parlamenta pretestību, gan arī plašas publikas pretestību. Paldies, pēdējais runātais vai divi pēdējie runātāji šajā raundā. Uh, Pilāra Juzo un Karina Kalmbaha. Ajuza kundze. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, liels paldies par jau sniegtajiem skaidrojumiem. Es varu tikai piekrist tam, ko jūs teicāt par farmakoviģilanci. Tagad es gan runāšu par dzīvnieku labturību dzīvniekiem eh, arī jāceļo tāpat kā eh, mums, cilvēkiem. Eh, kad mēs ceļojam ar lidmašīnu, mēs jau arī vēlamies, lai būtu plašāka vieta, lai mums nevajadzētu tā atspiesties pret priekšā esošo sēdekli. Tā, tas pats, kas attiecās tagad uz lidmašīnām un atstātumu starp krēsliem, to var attiecināt arī uz dzīvnieku pārvadāšanu. Domāju, ka mums jāstrādā šeit ar zinātniskajiem pierādījumiem, arī ar EFSA atzinumiem. Jūs teicāt, par, ka problēma nav dzīvnieku pārvadāšana kā tāda, bet pārvadāšanas apstākļi. Mēs šeit runājām par uh, ekonomiskajām interesēm, kas netiek atklāti izrunāti. Daudz labāk jau runāt par dzīvnieku labturību nekā par ekonomikas interesēm. Runa ir par dzīvniekiem, kas tiek pārvadāti uh, uz lopkautuvēm. Uh, un uh, daudz viet uz laukiem nevar ik pēc 100 kilometriem uzbūvēt lopkautuvi, arī tāpēc, ka veselības prasības ir ļoti stingras un lopkautuvis nebūtu rentablas. Turklāt jāņem vērā, ka cenas pieaug. Un stingrās prasības tikai uh, visu padārdzina. Bet Tā pašā laikā mēs importējām gan zīdniekus, gan dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm, kas neievēro šādas stingras prasības. Tātad vai nu mums dzīvnieku lopturības prasības ir jāpadara globālas, vai nu neko mēs nepanāksim. Mēs tagad ēdam olas, kas tiek producētas masu turēšanas apstākļos, bet uh, mums pašiem Eiropas Savienībā ir uh, jāizmanto citi vistu būri. Un, kā es teicu, tiek importētas olas, kas tiek saražotas daudz sliktākajos apstākļos. Paldies, un tagad Karina Kalnbaha. Vispirms es gribētu pateikties komisāra kungam par gatavību diskutēt ar mums. Man ir trīs komentāri. Pirmais par um, par miltu produktiem. Jūs daudz runājat par to, ka šogad beidzot mēs saņemsim kaut kādu priekšlikumu. Tad mēs runājām konkrēti par indīgām vielām un uh, vielām, kas izraisa uh, tad tabakas, uh, tabakas izstrādājumu atvainojiet, un indīgas vielas tabakas izstrādājumos. Man šķiet, ka mums vajadzētu šeit runāt par Eh, veselības informēšanu. Daudzas programmas, eh, kuras mēs izstrādājam eh, mūsu pilsoņiem, neko nelīdzēs, ja pilsoņi paši nevarēs piekļūt informācijai. Un tad par lauksaimniecības politiku. Vajadzētu piesaistīt arī lauksaimniecības politikas komisāru, jo tieši lauksaimniecības politikā ir daudzas problēmas, ar kurām mēs šeit saskarāmies, un sadarbībā varētu šīs problēmas atrisināt. Paldies, Karina Kalnbaha. Jā, tagad uh, mēs vairs nerunājām par um, uh, Vācijā par tautas veselības uh, komiteju, bet par sabiedrības veselības komiteju, jo Vācijā šis jēdziens bija diezgan uh, nepatīkami tā saistīts ar, vēsturiskajām, uh, ar vēsturiskiem notikumiem. Atlūdzu, komisāra kungs, uh, jūsu reakcija uz izteikto. Jā, tā tad eh, mēs runājam, šeit ir parādījušās idejas, kā nosaukt šo programmu. Par nosaukumu varam vēl strīdēties, un tomēr es ceru, ceru ka programmas saturs jūsos izraisīs lielāku atbalstu nekā tās nosaukums. Jā, bet es ticu, ka mums ir jāvienojas par labu un adekvātu nosaukumu. Tā tad veselība un izaugsme. Man es cienu šo nosaukumu, jo patiesībā tādajādi veselība un izaugsme ir nostādītas uz vieniem svariem, bet mēs eh, nenoliekam ekonomisko izaugsmi tādā pašā līmenī kā veselību. Tātad eh, izaugsme ir veselības funkcija. Es jau arī Grostets kundzei esmu to teicis, un mēs esam daudz par to diskutējuši. Mums tiešām vajadzētu izveidu, mums vajadzētu izgudrot tādu nosaukumu, kas ir īss un kurā atspoguļotos programmas būtība. Kāpēc mēs iekļaujam arī nosaukumā vārdu izaugsme, ekonomiskā izaugsme? Tāpēc, ka izaugsme ir kļuvusi par savu veidu pamat eh, vārdu, kas atver ļoti daudz durvis arī uz budžetu citu starpā. Līdz ar to runājot par veselību, man riebi runāt par veselības ekonomisko dimensiju. Man riebi, bet bez naudas jau mēs nekur nenonāksim. Mums ir jābūt pragmatiskiem. Un es eh, zinu, ka, lai mēs tiktu klāt, klāt pie finansētāju koferiem. Man ir šī veselība jāietērp, šī veselības programma jāietērp ekonomiskos un ekonomiskās izaugsmas terminos. To mēs arī mēģinam darīt, to es mēģinu darīt, lai mēs saņēmtu, lai mēs sasniegtu mūsu galīgo mērķi, proti nodrošināt labu veselību Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Uh, neatkarīgi no tā, cik konkrētais cilvēks būtu bagāts, lai kur arī viņš atrastos un nedzīvot, lai arī kādai etniskajai minoritātei vai majoritātei viņš piederētu. Mums visiem ir jānodrošina vienāda veselības aprūpe. Tas man ļoti lielā mērā uztrauc, un es varu to pateikt jums atklātā tekstā. To es arī vakar teicu Dānijā veselības ministru izbraukuma padomē. Tātad mēs nevaram, mēs nevaram gaidīt, līdz kamēr veselības sistēmas Eiropā sag, sabrūk, jo šobrīd tās ir tik ārkārtīgi lielā mērā apgrūtinātas. Nerunāsim tagad par to, bet eh, jā, es Par to vakar runāja divas stundas, bet tiešām mums ir jāmaina mūsu attieksme, mums, ir jāizmai, mums ir jāizmanto jaunākās tehnoloģijas, mums ir jārod jaunas finansēšanas metodas, mums ir jāizmanto jaunrada inovācijas veselības aprūpē. Ja mēs to nedarīsim, tad problēmas būs vairs neatrisināmas. Tagad par Ķīnu. Ļoti daudz Ķīnas ražojumi, arī produkti tajā star starpā nav autorizēti, nav certificēti. Piemēram, lielopu gaļa, arī aitu gaļa, piena produkti visu laiku tiek kontrolēti. Un eh, arī rīsa izstrādājumi tiek eh, sistemātiski skanēti es eh, daru visu, lai tā saucamie riska zonas produkti būtu pilnībā, kon, tiktu pilnībā kontrolēti. Un eh, šīs kontrolas ir ārkārtīgi biežas, un man arī ir ļoti bieži, es bieži tiekos ar Ķīnas kolēģiem, un es vienmēr esmu pieprasījis kvalitāti. Un eh, jāsaka, ka jā, arī viņu sabiedrība mainās, arī viņi arvien vairāk runā par kvalitāti, uh, šobrīd Ķīnā pieprasījums strauji aug. Viņu ekonomika ir orientēta uz, eh, māju, uz iekšzemes patēriņu. Tā nav orientēta tikai un vienīgi uz eksportēšanu. Līdz ar to arī Ķīnā parādās eh, kvalitātes prasības, un viņi paši ir spiest savam tirgum ražot kvalitatīvas produktus. Uh, Un es vienmēr esmu iestājies par to, ka kvalitāte ir jānodrošina jau produktu ražošanas momentā. Palīdzēsim ķīniešiem tur, kur produkts vai ražojums tiek izstrādāts. Tagad par tabaku. Es vēlētos, lai likumdošana jau būtu spēkā stājusies vakar. Mēs par to godātā kundze esam daudz runājuši, bet šajā brīdī man ir jāatzīstās, ka es jūtos, ka Es jūtos kā maza ziltiņa, kur peld pret milzu straumi. Tas nav viegli. Protams, ka es mēģināšu darīt visu, kas ir manos spēkos, lai nodrošinātu to, ka mums uz galda un arī spēkā stājusies būtu likumdošana, vismaz es nodrošināšu adekvātu likumdošanas priekšlikumu. Uh, jo tas ir tas, kādus mērķus mēs sev esam iz, izvirzījuši. Mūsu mērķis ir samazināt smēķētāju procentu, bet galvenokārt samazināt jaunu smēķētāju procentu un galvenokārt jaunu sieviešu smēķētājus, jo šobrīd statistikas dati rāda, ka jaunas sievietes smēķē arvien un arvien vairāk. Mēs esam apņēmušos uz situāciju risināt, un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai darītu visu, kas manos spēkos. Tagad par inovatīvo pārtiku. Kā jau es teicu, mēs par to esam ļoti daudz runājuši, un jautājums ir vairāk par laika grafikiem. Arī šeit es vēlētos likum, likumdošanu redzam pieņemt pēc iespējas agrāk, bet, kā jau es teicu, jā, mums varbūt ir jēgpilni pagaidīt, lai būtu visa nepieciešamā zinātniskā informācija. Es, protams, nevaru šeit nākt klajā ar priekšlikumu, un pēc tam tas izgāžās, tad jūs man pārmetīsiet, nē, pagaidīsim. Un tagad par likumdošanu, kas ir stājusies spēkā, bet netiek īstenota. Jā, tā ir patiesība, bet jautājums par to, kāda veida pletni izmantot komisijai, tātad kā, kādā veidā pamudināt dalību valsts īstenot likumdošanu. Protams, ka komisija var rīkoties, bet runājot par dažādiem kontrolas elementiem mēs varam pamudināt dalību valstis, bet kaut vai, piemēram, dējēju vistu gadījumu. Tā tad līdz pārējais perioda beigām mēs nevaram rīkoties. Paraudzīsimies tagad, kas ir ar, ar sivēnmāšu direktīvu. Mēs nevaram, kā komisija, sākt rīkoties līdz pārejas perioda beigām, un šis pārejas periods beidz šā gada beigās. Tātad mēs varam vienkārši novērot situāciju, mēs varam apkopot informāciju no dalību valstīm, bet eh, es jau šobrīd, piemēram, par sivēnu mātēm, es jau šobrīd runāju par šiem jautājumiem, katrā dalību valstī atsevišķi jo Eiropas Savienībā ir jāzina, kāds ir status quo, kāda ir dalību valstu rīcības atbilstība likumdošanai. Un tad jau mēs varam runāt par rīcības plāniem. Mēs varam runāt par to, ko mēs darīsim, ja izrādīsies, ka ir dalību valsts, kas neīsteno šo, šo likumdošanu. Jo Atcerēsimies, ka cūgaļa nav tik izsakojama kā olas, un tas mums izraisīs milzīgas problēmas. Tātad, eh, kā mēs varēsim izsakot šīm zemnieku saimniecībām, kuras neatbildīs Eiropas Savienības likumdošanai. Un mēs ceram, ka arī jūs, kā parlamentārieši, strādāsiet savās valstīs savos elektorātos pie šīs li likumdošanas īstenošanas. Rītā es došos uz Luksemburgu, lai runātu ar lauksaimniecības ministriem. Un eh, es tiešām uzsvēršu šo jautājumu, šo problēmu, kā arī visus pārējos jautājumus, kuri arī ir jāīsteno. Bet mums ir jāskatās uz visu ar tādu vēsu prātu. Un eh, kaut vai mācoties no manas pieredzes ar dējai vistām, mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem likumdošanas aktu sagatavošanā. Mēs paredzējām tātad 12 gada pārējais periods labi, ja jūs to vēlaties, bet dieva dēļ mums tas ir jāsavērk, jāsaslēdz kopā ar rīcības programmu un arī ar sava veida uh, kritēriju uzraudzību, kas tad notiek dalību valstīs. Mums ir jābūt zināmai autoritātei, proti mums ir jāpiemēro sankcijas, ja mēs redzam, ka lietas nenotiek tā, kā tam vajadzētu būt. Tāpēc mans priekšlikums būtu tāds, ka ja mēs sagatavojam likumdošanas aktus, tad mums vajadzētu arī paredzēt to, kādas sankcijas mēs piemērosim, ja dalību valsts šo aktu neīsteno adekvāti. Džo Leinenam par par vides veselības programmu. Es piekrītu, ka vida un veselība ir cieši saistīti, piemēram, piesārņotība kaut vai no izgāstuvēm un kāda ir to ietekme uz veselību un, protams, arī uz, veseli, uz vidu un uz veselību. Par solārijiem mēs jau esam pieņēmuši likumdošanu pirms kāda laika, un eh, mēs jau esam pieņēmuši likumu, kāds UV daudzums var tikt akceptēts solārijos. Evans skundze par. Mēs eh, esam sagatavojuši tehnisku risinājumu kopumu, kādā veidā mēs varam eh, lauksaimniecības barībā noteikt piemaisījums, kas ir ģenētiski modificēti. Protams, ka mums ir jāapkopo pieredze, un eh, mēs ticam, ka vismaz pagaidām nav neviena ziņojuma, kas negatīvi atsauktos uz šādu izmantošanu, un tāpēc mēs tādu pašu veidu tehniskos risinājumus piemērosim arī turpmāk, tā saucamais nulles modelis. Un uz šobrīd tas arī būtu viss. Arī jums, godātā kundze, par dzīvnieku pārvadāšanu Par to arī mēs esam daudz runājuši, bet es saprotu jūsu bažas. Un arī EFSA mums ir sniegusi savu padomu šajos jautājumos. Tas ir ieteikums, kuru, protams, var interpretēt samērā dažādi. Vismaz uz šo brīdi es varu pateikt, ka mēs strādājam pie šī jautājuma. Dzīvnieku labturība Tas jau arī būs Šnelhārt kunga jautājums. Dzīvnieku labturība mums ir ļoti tuva sirdī. Un uh, tā ir viena no Eiropas vērtībām, par to ir ierakstīts arī Lisabonas līgumā. Un uh, jūs jautājums par dzīvnieku labturību, par cilvēku labklājību. Es varbūt atbildētu tā, ka cilvēku labklājība ir atkarīga no dzīvnieku labturības, jo dzīvnieku labturība nodrošina cilvēku labklājību, tā nodrošina pārtikas drošumu un pārtikas kvalitāti. Un tagad eh, īstenošana. Es jau arī vakar, kā jau es teicu, Kopenhāgenā runāju par īstenošanu, un es teicu, ka īstenošana ir jaunā politikas paradigma jo cilvēki neļaus mums, politiķiem, runāt ar viņiem no augšas. Mums cilvēki ir jāpamudina īstenot visus likumdošanas aktus viņiem pašiem. Un šī īstenošana ir saistīta ar informētību, ar izglītošanu, kādā veidā informācija, ko cilvēks saņem, var tikt in interpretēta un kādā veidā to piemērot katra konkrēta dzīves apstākļiem. Tas attiecās gan uz to, vai cilvēks ir pacienta lomā, vai cilvēks ir pārtikas patērētājs, tātad īstenošana, kaut vai no patērētāja viedokļa raugoties, ir ļoti svarīga. Un es vēlētos, lai ik viens patērētājs būtu izglītots. Un mēs runājam arī par pacientu izglītotību, kaut vai veselības aprūpē par KLP. Man ir ārkārtīgi laba sadarbība ar atbildīgo komisāru, bet, eh, kā jau jūs dzirdējāt, šī programma, par kuru mēs runājam, mums vēl ir ārkārtīgi daudz darāmā. Bet es eh, pilnībā izprotu, ko jūs teicāt. Liels paldies komisāra kungam par atbildēm otrajā raundā. Tagad trešais un pēdējais rauns. Jautājumi no kolēģiem. Uh, Pāvels Poks. Tad, uh, nākamie runātāji. Uh, Mr. Sonic, Fjell, Mr. Fjellner and uh, Madame Okuni, last but not least. Lūdzu, Pavel. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu pateikties komisāram. Liels paldies jums, komisāra kungs, par centieniem, kurus jūs pieliekat strādājot pie šiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Un arī, piemēram, Eiropas partnerībā pret vēzi. Tuvojas 2014. gads, un mums ir jāpadomā par šīs veiksmīgas programmas turpināšanu. At varbūt nākamā programma ir jādefinē labāk, tai jābūt stabilākai. Bet nebīsties, es tagad nerunāšu par programmas nosaukumu. Paldies, Pavel! Mazenis kungs, paldies! Eh, Grieķijas eh, pilsoņus. Es, pajaut, es viņam pajautāju, par ko šodien vajadzētu runāt. Nu, pirmkārt, par mobilajiem telefoniem. Mēs esam saņēmuši brīdinājumus par to, ka dažas cilvēku grupas, piemēram, jaunieši, eh, kuriem ir tik, tikko pār 20 gadiem, vai arī grūtnieces ir pakļauti īpašam riskam, izmantojot mobilos telefonus vai arī Bluetooth ierīces. Bet, protams, visi zina, kā šo risku samazināt. Sarunāties tikai tad, kad ir labs signāls, neizmantot mobilos telefonus mašīnā. Mēs to zinām, bet kā mēs varam informēt mūsu pilsoņus par riska mazināšanu. Tas mums obligāti ir jā, jādara, un zinātnieki arī apstiprina, ka tas ir nepieciešams. Arī ģēmo ir ļoti svarīgs jautājums. Mūsu pilsoņi vēlas, lai ģēmo produkti tiktu obligātā veidā uh, marķēti. Viņi ir nobežījušies par ģēmo, uh, kas ienāk pārtīkā caur lobbarību. Kad mēs varam sagaidīt kādu priekšlikumu? Un vēl kaut kas ģenēriskie medikamenti. Daudzi ārsti izsakās par to, ka ģeneriskie medikamenti ir mazāk iedarbīgi nekā uh, firmas medikamenti un uh, ka to tie ir pat uh, bīstami. Ko jūs par to domājat? Paldies, Salonikungs, pēc tam Judita Merkisa. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Paldies komisāra kungam uh, par piedalīšanos diskusijā. Es gribētu jums uzdot jautājumu par pārtikas drošumu, runa ir par pārtiku zīdaiņiem. Pavisam nesen tika konstatēts, ka arī um, mātes pienā ir dioksīni un diezgan nopietnā daudzumā. Ārstu uh, apvienības ir rīkojušas konferenci Romā, jo šī problēma ir visai nopietna. Un tad runa ir uh, par to, ka zīdaiņi, kas tik tikko nākuši pasaulē, saņem pārtiku, kas satur dioksīnus. Tas uh, atgadās uh, it īpaši bieži tur, uh, kur ir atkritumu sadedzināšanas iekārtas. Tad jāpārbauda, vai šis iekārtas atbild visām normām, bet arī tas vēl nenozīmē, uh, ka standārtiem atbilstošās iekārtas um, neko sliktu nedara, jo uh, šeit ir jāņem vērā arī kumulatīvais efekts. Es gribētu zināt, uh, kāds ir jūsu viedoklis par šo problēmu un ko varētu darīt no jūsu skata punkta, lai to atrisinātu. Paldies, Judita. Un pēc tam Sonika kungs. Pal... Atvainojiet Judita Merkisa un pēc tam nē, Sonika kungs, atvainojiet vispirms, vispirms uh, Judita Merkisa. Jā, paldies priekšsādātāji, paldies komisāra kungam. Paldies par to, ka jūs varat atbildēt uz tik daudziem jautājumiem, Mēs gandrīz vai apberām jūs šodien ar jautājumiem. Man ir vēl pāris jautājumi. Tad pirmais attiecās uz nanodaliņām un nanotehnoloģijām. Mums nav nekādas īpašas stratēģijas par uh, nanotehnoloģijām. Mums nav uh, šādas stratēģijas 2050. gada ceļakartē. Bet varbūt būtu laiks par to padomāt, jo nanotehnoloģijas uh, Uh, ir nākotnes daļa. Es gribētu uh, runāt par nanodaļiņu izplatīšanos vidē, tad, piemēram, sudraba nanodaļiņas. Un tās sēkas, kas ar to var būt uh, saistītas, šīs sēkas vēl nav pilnībā izpētītas, bet ir zināms, piemēram, ka sudraba daļiņas var samazināt auglību dažām dzīvnieku sugām Un tas nozīmē, ka mums jāpievērš šai problēmai lielāka uzmanība, ne tikai cilvēku veselības dēļ, bet arī dzi dzīvnieku veselības dēļ. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama regula. Nu, es zinu, ka tas ir tā Jāni Kunga atbildības lauciņš, bet veselība ir ļoti cieši ar to saistīta. Un tāpēc es gribētu jautāt, vai ir paredzēts kaut kāds regulējums, uh, ar, uh, kas saistīts ar Uh, ražošanu un marķēšanu, at par dzīvnieku barību. Ir iespējams mainīt uh, dzīvnieku un lopu barību tā, uh, lai uh, CO2 saturs būtu zemāks. Un es zinu, ka uh, Jūs runājāt par dzīvnieku pārvadāšanu jau tad, kad jūs pašu pirmo reizi ieradāties uz uzklausīšanu parlamentā. Jūs jau toreiz plānojat kādu regulu eh, piedāvāt, bet eh, kad tas būtībā notiks? Paldies, un tagad Sonika kungs. Paldies. Es eh, tagad ieskatījos. Uh, tabakas direktīvā. Es domāju, ka mums tiešām ir jādara viss, lai mazinātu tabakas izstrādājumu pievilcību. Tagad ir cigaretes ar dažādām papildvielām, ar tam interesantām garšām, kas tikai palielina tabakas izstrādājumu pievilcību un atkarību. Un vēl gribētu norādīt uz pāris elementiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi tabakas ražošanā. Vēl uh, par tradicionāliem mentola produktiem Somijā un Polijā. Uh, šādi produkti pastāv jau labu laiku Polijā. Uh, šis uh, produkts pastāv jau aptuveni simts gadus, un tas vēl pasliktina cigarešu iedarbību. Uh. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es uh, vēlētos runāt par tabaks produktu direktīvu, un mēs runājām par astoto punktu, kurā runa iet par Zviedrijas lūptabaks aizliegumu. Un eh, mēs, protams, par to diskutējām daudz, bet patiesībā es vēlētos pajautāt, ko francūši teiktu, ja mēs aizliegtu <laughs> sarkano vīnu un pateiktu, ka dzeriet tagad votku. Bet net par to vēlējos šobrīd runāt un pajautāt. Pagājušajā nedēļā Zviedrijas plasaziņas līdzakļos parādījās ideja, ka uh, komisija vēlas aizliegt tos um, aromatizētājus, kur tiek izmantot Zviedrijas lūptabakā un kas ir bijuši izmantot 200 pēdējos gadus. Tātad, tātad jūs neaizlieksiet pašu izstrādājumu, bet jūs aizlieksiet eh, izmantot dažas piedevas, kas ir nepieciešams to izmantot gatavošanā. Šo lūptabaku izmanto Zviedrijā apmēram miljons iedzīvotāju no 9 miljoniem Zviedrijas iedzīvotāju, un es nezinu, vai komisijai izdosies visu miljonu piespiest atmest izmantot lūptabaku. Bet, piemēram, lūptabaka ir veselīgāka par cigaretēm, un ne viss pāries uz cigaretēm. Lūdzu, apsoliet man, ka tā vietā, lai diskutētu par to, ka tiks aizliegta lūptabaka Zviedrijā, jūs runātu par visiem tabaks izstrādājumiem, bet vienādā veidā, nevis par konkrētu izstrādājumu aiz, aizliekšanu. Priekšsēdētājs un pēdējā runātāja Okunī kundze, lūdzu. Merci, pre... Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Visi temāti, par kuriem es gribēju runāt, jau tika pieminēti. Es gribēju runāt par, runāt par tabaku, gribēju runāt par no Ķīnas importētajiem produktiem un par dējai vistām. Uh, Viss jau ir pieminēts. Priekšsēdētāja kungs. Un tā kā šie temati jau tika pieminēti, tad es gribētu jūs lūgt, komisāra kungs, priekšsādātāja kungs, apsolīt, ka nākamreiz es varēšu pirmā uzdot jautājumus komisāram, kad viņš ieradīsies, lai varētu runāt par tematiem, kurus neviens vēl nav pieminējis. Un tagad došu vārdu kādam citam kolēģim. Jā, tad, kad uh, Es eh, redzēšu jūs, un ja jūs celsiet pirmā roka, tad es varēšu jums arī dot pirmie vārdu nākamreiz. Tagad lūdzu, komisārkungs, jums vārds atbildēm. I, uh, I gladly come here. Es ar prieku nāku uz jūsu komiteju, lai skaidrotu, ko mēs darām un lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, bet, eh, bet es esmu arī uh, priecīgs, ja jūs man dodat kaut kādu, uh, kādus komentārus, kā atgriezenisko saiti, lai mm, es zinātu, kā jūs vērtējat šīs lietas. Tātad es esmu ļoti atvērts jūsu idejām, jūsu jautājumiem, jūsu komentāriem, lai tiešām iesaistītos patiesā dialogā, jo tas bagātina arī mūsu pašu pārdomu procesu. Es domāju, ka tas ir ļoti eh, nozīmīgi un uh, auglīgi mūsu nākotnes darbam, izstrādājot politikas. Tātad negaidiet, uh, eh, kā jums dot, dos vārdu pirmajai, bet uh, vienkārši kontaktējieties ar mani, esmu gatavs ar jums runāt. Pavelkungs uh, izteica dažus komentārus par vēzi un citiem jautājumiem. Arsenis kungs uzdeva jautājumus par uh, elektromagnētisko lauku, piemēram. Say, first of all, that again. Pirmkārt jāsaka, ka šeit atkal tas ir uh, jautājums, kas ir dalībvalstu kompetencē. Tātad, uh, kā pārvaldīt informāciju par risku samazināšanu un tās to izplatīt, bet es pieņemu zināšanai jūs teikto. Šobrīd Mēs eh, lūdzam mūsu zinātnisko komiteju pārskatīt visus zinātniskos uh, secinājumus par elektromagnētisko lauku un atkarībā no tā, ko mēs saņemsim no viņiem kā atbildi, tad mēs eh, rīkosimies labākajās mūsu pilsoņu interesēs. Un ja būs nepieciešamība viņus informēt par to, kā viņi pēc iespējas var izvairīties no uh, riska, kas izriet no mobīlo telefonu lietošanas, tad mēs to arī darīsim, jo mobīlie telefoni šobrīd ir visur. Katrs visur tos lieto, jūs redzat arī pat bērnus 6-7 gadu vecumā lietojot mobīlos telefonus. Tā ir, protams, vecāka izvēle, bet realitāte ir tāda, ka tiešām ir svarīgi informēt cilvēkus par to, kā lietot uh, mobilos telefons, tāpat kā mēs to darām par citām ierīcēm. Runājot par marķēšanu attiecībā uz GMO, obligāta marķēšana, um, piemēram, attiecībā uz gaļu un pienu, ja tiek izmantoti ģenētiski modificēta lobarība, tur nav uh, zinātniska pamatojuma vēl. Zinātniskie secinājumi pagaidām ir tādi, ka uh, pārtika, tātad šī lobarība uh, Eh, tātad sadalās un to nevar. Tātad, eh, un to nevar, eh, nu, tātad atdalīt no uh, dzīvnieka aminoskābju kompleksa. Tātad dzīvnieks, kurš ir uh, ēdis ģenētiski modificētu barību, un uh, tāds dzīvnieks, kas, nav, kas ir ēdis citu barību, nevar atra, atšķirt tātad šos produktus, šos dzīvniekus. Tas nav identificējams. Tātad eh, šāda marķēšana nav paredzēta. Um, tiks izpētīts tālākas iniciatīvas, varbūt, ka būs vajadzīga harmonizācija, bet to mēs darīsim šā gada gaitā. Mēs raudzīsimies, ko tur varam darīt. Par dioksīnu bērnu pārtikā zīdaiņu pārtikā. Mums ir visstriktākie noteikumi pasaulē. Mums ir uh, monitoring programmas, kas uh, nodrošina uh, novērošanu uh, dioksīna ziņā, un ja ir produktos atklāts dioksīns, tad šie produkti tiek izņemti. Tad ir pienākums testēt uz dioksīnu un citām vielām, un, piemēram, Vācijā tas notika pagājuši gadu. Mēs eh, tātad, ja konstatējam, ka ir dioksīns, tad mums ir šī izsakojumības sistēma, kas darbojas, un ja ir problēma, mēs varam eh, izsakot šo produktu un atsaukt to. Bet eh, jāpieņem arī, ka dioksīns ir vidē pieejams un dažkārt piesārņojums ir konstatējams, bet mēs arī visu laiku monitorējam situāciju, lai to pilnībā kontrolētu par nanotehnoloģijām. Tātad tas ir arī manā portfelī. Mēs skatām nanotehnoloģiju jautājumu, un šeit atkal man varbūt ir jāsit atkal naglai pa galvu. Uh, inovatīvos pārtiks produktu direktīva, par kur mēs runājām, uh, tur jau ir pirmie soļi, uh, mēģinot definēt, kas ir nanomateriāli, bet tas viss ir zaudēts, jo mēs nevienojāmies par šo direktīvu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es esmu eh, mēģinājis eh, centies eh, šo direktīvu virzīt uz priekšu. Mēs nevaram gaidīt vēl vienu gadu, bet ir tik daudz elementu šajā direktīvā, kas uh, ir ļoti svarīgi patērētājiem, ka tiešām ir žēl, uh, ka mums eh, neizdodas par to vienoties, un mēs gaidām, kad varēsim vienoties par visu, par apģērbu un tā tālāk, bet, kā jau teicu, tā ir jūsu izvēle, tā nav mana izvēle. Runājot par eh, transporta noteikumiem, uh, Jā, ko mēs esam apņēmušies darīt, proti, ka mēs sniegsim ziņojumu par to, kādā veidā noteikumi tiek ievēroti, un mēs to esam darījuši. Kā jau teicu agrāk, tad uh, mums ir jācenšas rast pareizais risinājums attiecībā uz dzīvnieku pārvadāšanu O, bet mans jautājums ir, kāpēc tieši pārvadāšana? Es ar to sāku un par dzīvnieku barību. Tas e, noteikti mums ir jārisina kaut kad būs jārisina šis jautājums. Tabaka un vielas, Sonika kungs, e, mēs tātad e, nodalām šādas garšas, vaniļa, šokolāde, piņa kolāda vai no kādas citas garšas Tātad mēs nošķiram uh, šīs aromatizētās garšas un citas vielas, kas ir nepieciešams ražošanas procesā. Mēs zinām, ka uh, zināma veida tabakas ir jāuzlabo, izmantojot zināmas vielas. Tātad šeit mēs uh, tiešām nodalām šīs lietas. Un uh, mentāls, eh, par to mēs arī diskutējam, tāpat kā par citām garšām, un tāpēc varu arī atgriezties tagad pie šīs nelegālās eh, lietas, pie nelegālās ražošanas uz to neatbildēju. Mēs cenšamies eh, ieviest arī izsekojamību tabaks ražošanā, lai varētu konstatēt kontrabandas un viltotās cigaretes bet mēs to nedarām nodokļu dēļ, bet tāpēc, ka mēs nevēlamies lētas cigaretes mūsu tirgū. Un um, šo te pieejamības uh, tirgu mēs uh, uh, cīnīsimies. Tātad šī zviedru lūpas tabaka, uh, tur ir. Uh, tāda ir realitāte, ka uh, Tātad ir šis izņēmums uh, uh, attiecībā uz šo tabaku, un to mēs neatcelsim. Bet, ja jūs runājat par uh, šīs tabakas aromatizēšanu ar šokolādes garšu, tad mēs centīsimies to um, izskaust arī no cigaretēm. Par to mēs runājam. Thank you. Lielas paldies! Paldies, komisāra kungs, par uh, jūsu konkrētajām atbildēm. Un paldies par iespēju vienoties, uh, tātad tikties ar jums. Mūsu uh, komiteja ir pārtiks uh, nekaitīguma, sabiedrības veselības un vides komiteja, jo Lanēns to minēja Mums ir nepieciešama laba vide, un tad mēs arī būsim veseli, un tas viss ir saistīts, kā jau, jau Lainens minēja, visas lietas ir saistītas. Runājot par pārtiks nekaitīgumu, par tabaku, mums noteikti būs smagas diskusijas par šīm lietām, bet uh, kolēģi, kas izteicās, jūs redzat, ka mēs ejam vienotā virzienā un jūs esat atbildīgs par veselību un patērētāju politiku, un mēs varam parādīt 500 miljoniem Eiropas pilsoņu, ka mēs uzlabojam uh, vīdes standartus, uh, um,